Pret neviens nav atturējies. Paldies! So. And, um, Das hier noch ein Korrigendum, was hier abzustimmen. Šeit vēl ir labojums, par ko jābalso. Džila Evansa. Tur arī elektroniski balsosim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas arī ir pieņemts. Jā, dan... Geht's weiter? Jā, tad turpināsim. Ordnungspunkt 20. 20. darba kārtības punkts. Jā, te man viss noplūda. Balsosim. Sākam balsot. par 88. pantu, to punktu, tas ir eh, Satū Hasībārds tās vārdā Kādenbachs kundze. Nice 15 uz. Par eh, kukurūzu 1507 Korhols kundze. Jā, es gribētu lūgt eh, tehnisko palīdzību, jo mana balsošanas iekārta nedarbojas. Jā, varbūt jūs varētu um, balsot blakus. Es jau trīsreiz balsoju, bet nedarbojās. Kris. Es atvainojos priekšsēdētāji, vai jūs varētu precīzi nosaukt šo ziņojumu, par kur mēs balsojam? Tas ir 20. darbkārtības punkts. Ģenetiski modificētā kukurūza. Ā, tā ir kukurūza, saka Dēvis kungs. Jā, vakar mums bija debata šeit komitejā ar komisiju, un tie daži deputāti, kas bija klāt, varbūt atcerēsies. Un tagad par to balsosim. Elektroniski es piedāvāju. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 34 pār, 15 pret, 1 atturējies. Pieņemts. So, Tā, tagad turpināsim ar 21. darbu kārtības punktu. par maksu, kas maksājama Eiropas zāļu aģentūrai par farmakovigilāns darbību veikšanu. Tas ir Makāvams kundzes ziņojums. Un sāksim ar ceturto grozījumu par. Pret. Atturas pieņemts. 34. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 35. par. Pret. Atturas pieņemts. 36. un 38. Par tiem balsojam kopā par, pret, atturas pieņemts. 39. par, pret, atturas pieņemts. Ja? Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 39. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tālāk 40., 41. un 42. par. Pret. Atturas noraidīts. 43. Pārbaudīsim. 40, 41 un 42. Vairāki grib pārbaudīt, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. un 90. blokā par pret atturas noraidīts ar to pašu vairākumu. 44. 89. pārbaudīsim 43. un 90. elektroniski. 43. 43. un 90. visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. un 89. arī blokā par pret atturas noraidīts. 45. un 92. bloks pret atturas noraidīts. 47. un 91. grozījums par nē, nē, nē, jā, tomēr. 47. un 91. kopā par pret atturas noraidīts. 46. Par, pret, atturas noraidīts. 48., 51. un 54. blokā par, pret, atturas pieņemts. 49. par, pret, atturas pieņemts. 50. grozījums līdz 27. par, pret, atturas noraidīts. 52. par pret atturas noraidīts. 8. par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas noraidīts. 9. līdz 3. blokā par pret atturas noraidīts. 57. Labi, pārbaudīsim 9. līdz 3. elektroniski. Alle. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 57. Par. Pret. Atturas noraidīts. 59. 31. Par. Pret. Atturas pieņemts. 60. Par pret, atturas noraidīts. 61. par, pret, atturas noraidīts. 62. par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas pieņemts. 64. par, pret, atturas pieņemts. 67. līdz 108. par, pret, atturas noraidīts. 65. līdz 105. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim šo bloku 65. līdz 105. elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 68. par pret pret, atturas noraidīts. 10. līdz 81. blokā par, pret, atturas pieņemts. 71. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 72. divās daļās par, pirmā daļa pret, atturas noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas, nē, otrā daļa atkrīt, man tiek teikts. 73. par, pret, atturas noraidīts. 74. par, pret, atturas noraidīts. 75. par, Pārbaudīsim 74. elektroniski. Ir tāda vēlme, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 75. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 75. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. par. Pret. Atturas pieņemts. 78. par. Pret. Atturas pieņemts. 77. par. Pret. Atturas noraidīts. 78. par pret atturas pieņemts. 79. un 80. pārbaudīsim 78. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 79. un 80. tie ir identiski par, pret, atturas. Astoņi kolēģi apmēram balsoja balsojums nav derīgs, atkārtosim elektroniski to. 79. un 80. par tiem tagad balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. par. Nē. Atkrīt. Atkrīt. Un līdz ar to jābalso par 83. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 84. Un 85. arī atkrīt, 86. par, pret, atturas, pieņemts. 87. ar mutisku grozījumu par, pret, atturas, balsosim elektroniski ar mutisko grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Tad tagad eh, pāriem pie pielikumiem. 88. par. Pret. Atturas noraidīts. 85. par. Es atvainojos 95. par. Pret. Atturas noraidīts. 101. par. Pret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 111. par? Nē, tas arī atkrīt. Tas atkrīt. Nu, tagad ir jābalso par 112. Pret, atturas, noraidīts. 109. un 110. par, pret, atturas, noraidīts Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. 109. un 110. grozījums. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Labi. Tad tagad apsvērumi. 15. grozījums par pret atturas norēdīts. 16. par pret 15. Pārbaudām 15. Labi. Pārbaudām 15. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. par. Pret. Atturis noraidīts. 17. par. Pret. Atturis pieņemts. 18. par. Pret atturas pieņemts. 20. par, pret, atturas pieņemts. 21. par, pret, atturas pieņemts. 22. par, pret, atturas pieņemts. 1. par, pret, atturas pieņemts. 23. un 24. par, pret, atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 25. pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim otro daļu 25. grozījumā. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīta. 26. par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas pieņemts. 28. par. Pret. Atturas pieņemts. 29. par. Pret. Atturas noraidīts. 32. par. Pret pret, atturas, pieņemts. Noraidīts, es atvainojos. Un tagad uh, galīgais balsojums. Tā vienmēr elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 50 par, viens atturējies. Otrais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 49 par, viens atturējies. Apsveicu Lindu Makēvanu. Linda. Mandate. Linda. Mandāta jautājums. Paldies, kolēģi, par jūsu atbalstu šajā jautājumā, lai gan šis jautājums ir ļoti tehnisks un likumdošana uh, ir spēkā, bet mums ir jāmaksā par farmakovigilāns, un es gribētu saņemt mandātu, lai vēstu sarunas ar uh, padomi un panāktu vienošanos pirmajā lasīmā. Lai to sniegtu, mums ir vajadzīgs 36 balsis, uh, lai uh, Linda Makēvana saņemtu uh, mandātu. Sākam balsot elektroniski. Haben alle. Vai viss nobalsojuši? Vēl trīs trūkst. Divi. Beidzam balsot. 44 ir par, 1 pret, 3 atturējušies. Līdz ar to mandāts ir izsniegts. Veiksmi sarunās. Bet tā kā Lindai Makavenai tāpat tagad vairs nav nekā ko darīt, jo tabaks jautājums ir noslēgts. Labi. Tad esam noslēguši balsojumus. Tie, kuri tagad grib doties prom, tiem novēlu priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgi sagaidīt 2014. gadu, uzkrājiet spēkus atkal un tiksimies atkal atpūtušies, priecīgi un veseli nākamajā gadā jo nākamā gada uh, sākumā atkal atsāksim darbu. Bet visi tomēr ir laipni aicināti piedalīties uh, turpmākajās debatēs. Un sāksim tagad ar Pētera Līzes ziņojumu ETS uh, pulksteņa apturēšana otrā daļa. Pēter Līze, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Juta Haug nu pat iesaucās, ka romāns ar turpinājumiem Un tiešām eh, ar tēmu mēs strādājam jau gadiem ilgi. Atgādināšu nedaudz eh, šī jautājuma vēsturi. Kādēļ mēs ar to nodarbojamies? Bet es eh, iepauzēšu, kamēr divpusējās sarunas būs pabeigtas. Einmal klopfen, Herr Vorsitzender. Ich glaube, sonst geht es nicht voran. <laughs> Entschuldigung. Atvainojiet. Ich kann jetzt mal dem Peter Liese die auch. Priekšsēdis, vai mēs varētu lūdzu uh, dāvāt savu uzmanību Pēteram Līzim, lai viņš varētu prezentēt savu ziņojumu? Kolēģi Jana Kudakis, lūdzu. Frau Kollegin Jana Kudakis. Miļā kolēģi Jana Kudake, vai jūs varētu arī klausīties? varētu gan. Labi, nu tad Pēter. Jā, visiem, kam ir tagad svarīgās lietas, ko darīt, es arī novēlu priecīgu Ziemassvētku un laimīgi sagaidīt jauno gadu. Tagad pievērsīsimies vēlreiz avio. Uh, satiksmē. Kāpēc mēs vispār uh, šim jautājumam pievēršamies? Tādēļ, ka uh, starptautis, ICAO, uh, starptautiskās civilās aviācijas organizācijas aprēķiniem līdz 2040. gadam emisijas palielināsies līdz 1900 tonām, citas prognozes ir līdz 2500 līdz 3,5 gigatonām, salīdzinot to Ja mēs sakojam IPPC scenārijam, tad 2050. gadā uh, eh, avio transporta emisijas vien jau ir piektā daļa no visā pasaulē atļaujamām emisijām. Tātad emisijām ir dramatiski jāsamazinās. Saskaņā ar IPPC jaunākiem ziņojumiem eh, pat vēl straujāk nekā sākotnēji domājām. Kopš 1997. gada eh, Startautiskajā civilās aviācijas organizācijā ICAO e ir piešķirts uzdevums, ko tai starptautiskā sabiedrība ir piešķirta piešķīrusi, proti samazināt emisijas no starptautiskās aviācijas. Diemžēl līdz šim būtisks progress nav panākts, un par to es vēl pastāstīšu nedaudz vairāk. Desmit gadus pēc Kyoto 1997. gadā nav bijis jauns starptautisks nolīgums, un tad Eiropas Savienība toreiz ļoti vienprātīgi e, nolēma aviāciju iekļaut emisijas tirdzniecības sistēmā. Padomi vienbalsīgi to pat lēma, eh, parlamentā 90% deputātu atbalstīja. Centrāls jautājums vienmēr bija trešo valstu lidojumu, tātad no un uz trešajām valstīm iekļaušana šajos aprēķinos proti visam lidojumam. Uh, Mēs juridiski rūpīgi e, pārdomājam šo jautājumu, un mūsu konsultējušie juristi uzskatīja, ka tas saskan ar starptautiskajām tiesībām. Šeit nav pretruna. Ir lieli uztraukumi par aviācijai uzlikto papildu nastu, taču tam nav sakara ar konkrētiem datiem. Protams, aviācija saskarās ar lielām grūtībām, un es piekrītu tiem, kas saka, ka mums jāuzmanās, lai mēs Eiropas aviāciju nepārslogotu ar dažādām prasībām. Taču ir rādītāji dati, piemēram, attiecībā uz Ryanair, kas norāda, ka 2012. gadā, pateicoties ES emisiju tirdzniecībai, eh, bija 0,03 eiro, tātad 3 eiro centu eh, izmaksas. Citām aviokompānijām ir nedaudz lielāks Šīs papildu izmaksas Raineram ir efektīva lidmašīna flota, viņiem to izdevās labi mm, risināt, bet, nu, e, Eiropā 42 eiro um, aviācijas nodoklis, uh, um, apvienotā karalistē 184 mācīgs, tātad pār par 200 eiro, ASV ir 16,3 ASV dolāri, un vakardien uzzināja, ka ASV arī ievieš jaunu uh, papildu piemaksu avio pasažieriem 2,5 dolāru, dolāru apjomā un to salīdzinot ar uh, eh, papildināstu, kas rodas caur emisiju tirdzniecību, eh, tā liekas tiešām niecīgi. Uh, arī Eiropas Savienības tiesa vairāk kārt ir uh, skatījušos jautājumus tāpat kā ar nacionālajām nodevām un nodokļiem. Šeit, uh, šai nodevai arī pamatā ir nolidotājs uh, maršruts, maršruta garums Un uh, trešo valstu argumentu pret emisiju tirdzniecību uh, tā tad netika atzīta par pamatotiem. Pie šī punkta es vēl atgriezīšos. Eh, mums ir rūpīgi jāraugās uz to, ka tiešām ES aktivitātes tiek interesantā kārtā aktīvāk kritizētas nekā nacionālā līmeņa aktivitātes. Mēs esam pieņemuši šo stop the clock direktīvu. Apstādiniet pulksteni, apstādiniet skaitītāji. Uh, eh, 2012. gadam tā nosaka uh, šos griestus uh, iekšējiem mēs lidojumiem, taču neesmu pārliecināts, vai toreiz mēs pareizi darījām, jo rezultāti, kurus mēs vēlējāmies, tos, diemžēl, manā skatījumā mēs nesasniedzām. Bet tā nu mēs toreiz lēmām un cerējām, ka startautiskajā līmenī tiks panākts progress. IKEA sanāksmē šī gada septembrī, oktobrī tik panāks progress, to negribu noliegt, bet tas nav, nebija tas, ko mēs vēlējāmies ar savu likumdošanu panākt. Nedaudz brīnos, ka tie paši, kas uh, masīvi kritizē, ka Varšavā nekāda rezultāta patiesībā nesot sasniegti un ka esot ļoti grūti e, panākt progresu ar starptautisko klimatu aizsardzību, viņi saka, ka Monreālā ar IKEO viss ir brīnišķīgi izdevies un Eiropas līmenī vairs nekas nesot jādara. Taču, ja paraugamies uz šo pieņemto tekstu, e, tad īstenībā ir otrādi Varšavā, uh, nekas daudz nav no sasniegts. Mēs runājam par emisijām līdz 2020. gadam, eh, par ļoti maz, maz ambicioziem pasākumiem tikai pēc 20. gadu īsti sākās, taču attiecībā uz IKEA. Es atvainojos, tātad otrādi, attiecībā uz IKEA nekāda ierobežojuma līdz 2020. gadam IKAO nebija uh, paredzēti. Bet pēc tam tikai kaut kas tiktu darīts. Nu labi, var jau būt, ka situācija vēl labosies, taču es nedomāju, ka ir pamatot teikt, ka ikau mm, milzīgas progress būtu vēr, vēr, vērojams uh, un āno formos eh, viss tikai liek vilties. Nu tā nu gluži nav. Kas mums vēl jādara? Mums ir jālemj, ko, ko Eiropas Savienība darīs līdz 2020. gadam. Nostājas ir dažādas. Daudzi interešu pārstāvi, tajā skaitā lēto avio kompāniju pārstāvis jau pieminēja Ryanair. Viņiem ir uh, Zemcena avio kompāņu asociācija Elfa, kas pārstāv gandrīz 50% no Eiropas teritorijā veiktiem lidojumiem. Viņi saka, ka gandrīz nekas nav jādara. Uh, tātad kā līdz 2008. gadam, arī attiecināt šos noteikumus attiecībā uz eh, starp kontinentu lidojumiem. Cits saka, stop the clock, eh, darbība ir jāpagarina eh, līdz 2016. vai pat 20. gadam. Sākumā tas bija paredzēts tikai uz gadu. Komisija piedāvā kompromisa variantu, proti lidojumi būtu pakļaujami emisiju tirdzniecības schēmai līdz 2020. gadam, ja tie notiek Eiropas gaisa telpā. E, tātad pat nav obligāti jānolaižās lidmašīnai Eiropā. Tātad, piemēram, lidojums no Parīzes uz Londonu vai Londons uz Atēnām ne tikai uz to tikt attiecināts eh, šī schēma, bet arī attiecībā uz, eh, arī lidojums uz Istanbulu. Tas nav nesvarīgi, jo Istanbulā pat laban to pasaules lielākā lidosta. Manā skatījumā tas ir labs kompromiss, ir daudz iemeslu tam, dažus pieminēšīs no klimata aizsardzības viedokļa. Mm, šādi uh, mēs nosedzam lielāku emisiju daudzumu nekā, ja mēs tikai strādājam ar stop the clock mehānismiem. Tas ir arī labs uh, starts starptautiskām sarunām. Starptautiskajā mērogā tiek iedarbināta pozitīva dinamika. Mm, tas ir labāk nekā, ja mēs tikai šo um, CDM sistēmu apspriežam vai offsetting, kā to devē angliski. Um, bet šeit mēs tātad tiešām gribam samazināt emisijas līdz 2020. gadam. Stop the clock tika asi kritizēts no Eiropas aviācijas puses, ne tikai no lētjām aviokompānijām, kas pat ir iesniegušas prasību Eiropas Savienības tiesā pret to, arī citi saka, ka tas rada pārlieku um, slogu tieši Eiropas pārsēšanās lidostām. E, citi saka, ka nē, taču e, lidojums, piemēram, uz šo jauno gigalidostu Istambulā būtu gandrīz pilnīgi šeit iekļauts, kamēr attiecībā uz stop the clock tas tā nebūtu. No tiesiskā viedokļa un juridiskā viedokļa viss ir skaidrs. Tas ir interesanti, jo es tiekos ar trešo valstu pārstāvjiem, aviokompāniju pārstāvjiem. Viss sāk ar uh, to, ka tas jau nav juridisks jautājums. Neviens neapgalvo, ka komisijas priešlikumam būtu jebkādas ar to būtu saistīts jau kādas juridiskas problēmas. Viņi norāda uz to, ka ir problēmas ar trešo valstu akceptants. No juridiskā viedokļa problēma nevarētu būt. Startautiskā civilās aviācijas organizācija septembrī tieši to ierosināja. Ja būtu juridisks problēmas, tad diez vai uh, eh, IKAU to būtu varējis vienbalsīgi atbalstīt. Taču lēmums bija tikai politisks, nevis juridiski saistošs. Un gribu atzīmēt, ka tas, kas pārstāv Stop the Clock, eh, juridiski tas neatšķiras no airspace gaisa telpas risinājumu. Tātad arī lidojumam no Frankfurts uz Londonu e, saskaņā ar ICAO norādēm mums būtu trešo valstu piekrišana vajadzīga, taču Eiropas komisija tam nepiekrīt, tādēļ tam nav juridisks nozīmes. Kādas grozījums es piedāvāju? Nekādas fundamentālas grozījums. Es domāju, ka komisijas piedāvājums ir labs kompromiss starp ekstremāliem piedāvājumiem, taču es domāju, ka pirms 2020. gada mums vajadzētu no jauna izvērtēt šo likumdošanu, jo mēs zinām, ka 2016. gadā kāds būs rezultāts attiecībā uz IKO vai nu šis risinājums mums būs pietiekoši, iepšu nē, un tad mums eh, nāksies no jauna iedarbināt salīdzinājumu likumdošanu līdz jums spēkā esošo. Eh, transporta komiteja, ne tikai vidas komitejai, vairāki eh, likumdošanas akti ir bijuši prioritāri. Uh, Mēs gribam, lai šie līdzekļi, kas e, no nodevas tiek iekasēti, tiktu e, izlietoti ne tikai dalību valstīs, e, lai aizbāstu budžeta caurumus, bet arī klimatai draudzīgi aviācijas tehnoloģiju, iepirkšanai starptautiskajā klimata politikā, un šeit es domāju, ka vienīgais, kas nav tikai psiholoģisks jautājums, bet arī uh, pamatots trešo valstu kritikai ir tāds, ka daudz trešās valsts šo, šos līdzekļus netiecīgi izmanto, bet mūsu likumdošana nav pietiekoši skaidra. Parlaments vēlējās šeit būt noteiktāks. Un tas būtu arī labāks pamats mūsu sarunām ar trešām valstīm. Es piedāvāju, un to parlaments jau sen ir uzskatījis, ka mums ir attiecībā uz visām nozarēm jātiec vienādi, pat labāk mēs no aviācijas prasām mazāk nekā no citām nozarēm, piemēram, tērauda rūpniecības, ķīmiskās rūpniecības, tagad mēs attiektos pret visiem vienādi attiecībā uz um, emisiju tirdzniecības schēmu un taisa esmu arī dažas tehniskas grozījumus piedāvis. Ļoti svarīgi to šodien arī ar koordinatoriem apspriedām, lai komisija un ministri padomu pirms mēs sākam trialogu sanoksmes un balsojam par ziņojumu, saņemt skaidrību par esošās likumdiešanas transponēšanu. Um, es jau minēju, ka neesmu pārliecināts, vai bija īsti pareizs šis stop the clock pasākums, un tas ir arī tādēļ, ka dalība valstis uzskata, ka tas, kas 2020. gadā bija jādara, eh, īstenībā pat vēl nav noticis daudzās dalība valstīs. Uh, vairākas dalībvalstis nav uh, uh avio kompānijām uh, aizrādījušas, kuras savus certifikātus, bet 2012. gadu vēl nav iesniegušas. Un, sakot, no 30. aprīļa, ja nebūs jauna lēmuma, būs vecā likumdošana arī ar kontinentāliem lidojumiem. Tātad. Um, ja tas, kas mums bija minimāls risinājums 2012. gadam, vēl nav transponēts, tad tas ir arī negodīgi pret avio kompānijām, kas ievēro likumdošanas prasības. Viņām tiek uzlikts pārlieks sloks salīdzinot ar citiem, tad komisijai un padomēji te jāroda skaidrība, pirms mēs 30. datumā par šo jautājumu balsosim. Mums jāstrādā raiti, ja mēs ne, nelemsim neko, tad 34. būs spēkā vecā likumdošana, daži arī to gribētu, es neesmu viens no viņiem. Man liekas, mums ir jāroda kompromiss, bet mēs nedrīkstētu padoties. Mums vajadzētu trešās valsts iesaistīt diskusijā, mm, argumentus e, ņemt vērā, piemēram, attiecībā uz tā devēto earmarking, bet mēs nedrīkstam padoties. Un šeit ir pamats bažām. Es dzirdu, ka Eiropas komisijas pārstāvi aktīvi dodas uz trešām valstīm, lobējot par to, e, tad dalībvalsts pārstāvi, un ka viņi lobē, lai trešās valsts iebilst pret komisijas priekšlikumiem. Un pēc tam viņi saka, nu jā, trešās valsts ir tik ļoti pret, tas man šķiet problemātiski. Un ir arī dīvaina nesaskanība starp mūsu skaistiem runām, arī dalībvalstu skaistiem runām un to, ko mēs darām īstenībā. Savās runās mēs vienmēr norādām, ka Eiropas Savienība mums ir vajadzīga, jo tikai tad mēs varēsim pret Ķīnā, SV un citiem vienoti uzstāties. Taču apvienotā karalistī noteikusi e, vairāk nekā 200 eiro pa pasažieriem nodokli, Vācija apmēram 40 eiro, un trešās valsts to bez iebildēm akceptē, strīdu nav. Taču, ka Eiropa, kad Eiropa pati kaut ko piedāvā, kopīgi kaut ko piedāvā, kas pat nav desmitā daļa no šī sloga, tad ir milzīgs tracis. Man visvairāk satracināja saruna ar svarīgu uzņēmumu pārstāvu šajā sakarā par darījumu ar Ķīnu, kur tad vienā apsilcienā ar Eiropas emisiju tirdzniecības schēmu Eh, tika runāts arī par to, kā mēs attiecamies ar dalailām, pret dalailām. Ja mēs, kā Eiropas Savienība, esam gatavi gan cilvēktiesību, gan klimata aizsardzības jautājumos mūs, no mūsu pozīcijām atkāpties tādēļ, ka Ķīna draud vairs nepieņem zināms imports, eh, tad es uzdodu jautājumu, par ko tad mēs īsti vēlēšanu kampaņā runājam, kad mēs runājam par spēcīgu vienotu Eiropu, ja Ķīnai nedaudz paraustoties, mēs atsakāmies no visiem saviem principiem. Ķīniešiem tad tikai atliek katru reizi izvēlēties kādu jaunu e, firmu, e, izvēlēties, kuras e, imports viņi e, aizliegs, un tad jau viņi sasniegs visu, ko viņi vēlas ar šo šantāžu. Es domāju, tā mēs par daudz ko varam runāt, eh, eh, kas attiec uz ienākumiem, piemēram, attiecībā uz Ķīnu un ASV mēs varam kopā izstrādāt projekts, bet mēs nedrīkstētu spiedienu no trešām valstīm kā vienīgu argumentu eh, pret ēs e likumdošanu pieļaut. Tas būtu nevēlam šāda attieksme. Paldies, Pēter Līze. Es esmu S un D grupas ēnreferents šajā jautājumā, un es gribētu vēlreiz pasītrot Pēter Līzes, nu pat teikt to. Tas ir principi jautājums, par ko mēs te runājam. Te nevienam nav jātēlo, ka ir runa par kaut kādām nodavām vai kaut ko tādu. Dalībvalsts nu, izgudro vienu nodokli pēc otra, kas ir daudz lielāka apjoma, daudz lielāka apjoma nekā t, uh, eh, emisija tirdzniecības schēmas uzliktais uzliktā papildinās. Es esmu no Federālas republikas rietumiem. Ja es gribu apmeklēt dažus savus vēlētājus, tad no ziemeļrietumiem, tad man jādodas ar mazu lidmašīnu uz saviņām, un tā es maksāju daudz dārgāk nekā, ja es no Londonas uz Vašingtonu lidoju. <coughs> Nevienam man nav jāapgalvo, ka te ir kaut kāda fiskāla iemesla. Te runa par principiem. Un tika pieminēts, ka Eiropas līmeņa darboņi vēlas eh, sar, sarīdīt e, eh, nacionāls likumdējs, bet mums tad man jāsaka, eh, ja tu kaut ko sāc, tad padomā arī par be, ka to, kā tas beigsies. Mēs skaidri teicām, ka aviācija ir jāintegrē ETS schēmā. 2008. gadā mēs skaidri to nolēmām. Dalībvalstīm arī reiz ir jātiek skaidri, vai mēs gribam nodokļus vai šo Vien šādu uh, politikas instrumentu mums vajadzētu prioritizēt. Bet tas ir cits jautājums. Mēs arī vienojamies ar plašu vairākumu, ja 38. IKO ģenerāla sapulcē uh, nebūs skaidra lēmuma, tad stop the clock vairs nebūs spēkā. Un nākamā gada 30. aprīlī iedarbosies atkal vecā mūsu uh, sistēma Ļoti normāls automātisms, ko, par ko mēs izlēmām. Tas, ka tad komisija izsaka ierosinājumu, kas ir kaut kur pa vidu, kam varbūt ir arī jēga, šis, šai, šī airspace, aiztelps eh, pieeja, lai nepieļaut eh, tirgus kropļojumus. Pēters Līze pieminēja eh, lidost, kas ir nedaudz ārpus Eiropas Savienības, un kad viņi iegūst konkurences priekšrocības pret šo eh, saistībā ar šo veco sistēmu, salīdzinot ar veco sistēmu, tas ir loģiski. Tādēļ man šķiet šī gaisa telpas pieeja loģiska, atbalstāma un es domāju, ka mums ir jārunā par šiem jautājumiem principiālāk. Gan no vidas, gan no rūpniecības politikas viedokļa šim ierosinājumam ir loģika, tam ir jēga, tas ir līdzsvarots, bet te ir runa tiešām par principiāliem, fundamentāliem jautājumiem. Vai mums ir jāprasa piedošana par to, ka esam runājuši ar Dalai Lāmu, vai kaut kas cits? Es nedomāju, ka tā ir laba pieeja no mūsu Eiropiešu puses. Mēs esam suverēni likumdevēji un vajadzētu šādu uzdevumu arī pildīt. Kas attiec uz ierosinājumu atsevišķiem punktiem, man šķiet labi, ka mm, uh, izsolam, izsūļa procents tiek paaugstināts no 40 līdz 50 procentiem, un arī, ka likumdošanā tiek integrēt uh, 1,7% šis emisiju rādītājs, vai tas ir uh, no turbīnas vai no citurienes, tas nav svarīgi. Jau 2008. gadā mēs arī um, ieviesām šo saikni ar jēgu vai mērķi. Nav jēgas Eiropas līmenī radīt nodokļus, kas nav e, tātad e, nodokļus, kuru ienākumi netikt izmantoti e, konkrētā jomā, bet vienkārši kaut kādā vispārējā budžetā ieplūstu. Mums ir jāgādā par to, lai šīs, šī ienākuma tikt izmantot pēc tam arī aviācijas vidas jautājumiem. Uh, Laika ir maz, 30. aprīlī stop the clock darbība beigsies, ja līdz tam brīdim likumdošana nebūs jauna pieņemta, vecā likumdošana atkal sāksies spēkā. Tādēļ visām pusēm arī padomēm jāizrāda kom gatavs kompromiss. Neviens nedrīkst iespītēties, ja kāds iespītēsies, tad automātiski vecā likumdošana atkal stāsies spēkā. Es arī atbalstu, ka pēc, pēc 2020. gada, jo Kejo nolēma oktobrī, ka pēc 2020. gadam būs uz tirgu balstīts instruments, un tad mums ir ar vēl jāvienojas, kā mēs uz to reaģēsim nākamajā parlamenta sasaukumā. Tad kopumā es atbalstu Pētera Līzes priekšlikumu, un es pilnīgi piekrīt, ka mēs nedrīkstam puse, trešo pušu šantāžai pakļauties, mums jābūt atvērtiem. Attiecībā uz Stop the Clock mēs parādījām, ka esam atvērti starptautiskam sarunām, bet ar 28 valstīm šķiet eh, mēs darīsim gudri, ja būsim vienoti, nevis ļausim sevi sašķelt. Lūk, mans viedoklis, tātad pilnīgi atbalstu Pēter Līzi šajā jautājumā. Turpināsim ar liberāļu ēnu referentu Krisu Deivisu. Lūdzu, Kris. Paldies priekšsādātājiem. Es domāju, ka līdz sabiedrībām ir jādod savus devumus, lai mazinātu siltumnīcu gāzu apjomu. Un mēs Šiem, šīm diskusijām esam sekojuši, starptautisks nolīgums būtu vislabākais veids, un neraugoties uz siltajiem vārdiem, es neesmu pārliecināts, ka mums izdosies tādu pavākt, un es neiebilstu pret to, ka Eiropas Savienība izmanto visu savu ietekmi, lai piespiestu valstis rīkoties tā skaitā citur pasaulē. Un finanšu konsekvences eh, līdz sabiedrībām ir minimāls, kā norādīja Pēters Līze. Komisija visdrīzāk nāks klajā ar priekšlikumu par eh, operācijām tikai Eiropas Savienības gaistāpām. Tomēr, kas notiek, kad eksploatanti nemaksā, un mēs zinām, ka šī šobrīd e, eksploatanti atsevišķas procedūras nemaksā, kā mēs varam nodrošināt šādas naudas iekasēšanu. Šobrīd mēs nedarām neko. Un var piekrist, ka mēs nedrīkstam ļauties eh, sevi stumdīt apkārt Ķīnai un, un eh, atsaukties uz dažādiem eh, tirzniecības konfliktiem un citiem, citām sankcijām, ja šādi maksājumi tiek uzlikti. Bet pastāv iespēja, ka mēs neko nepanākam beigās. Un tas manī vieš bažas, jā, mēs vēlamies rīkoties vienoti, tās esmu par to. Tomēr esmu nobažījies, ka mums nekas no tā neiznāks. Un Jautājums ir par to, vai nu mēs uzņemamies risku un darbojamies, vai mēs jau ant anticipējam neveiksmi. Ja mums tas ir jādara, tad, tad eh, rīkosimies piesardzīgi. Es eh, nezinu, kāds būs gala iznākums. Es eh, klausos debates un paturprātā to, ka Šobrīd viss pasākums eh, pagaidām nav eh, vainagojies panākumiem. Tatu Hāsī nākošais runātājs, nākošā runātāja. Man zītas rā. Paldies. Thank you very much and thanks for. Paldies. Pēteram Līzem par lielisko sagatavošanas darbu ziņojumu projektam un gribētu uzsvērt īpaši labi eh, sagatavoto paskaidrojumu rakstu. Kopumā pauž nožēlu, ka Eiropas Savienība nav izdarījusi spēcīgu politisku spiedienu. Kā jau kolēģis sacīja? Sākotnēji aviācijā emisija tirzniecība tika uzskatīta par legālu, un šīs fakts nav grozīts ar ne ar, ne ar kādu rezolūciju, ar IKO lēmumu vai valdības spiedienu. Arī, kā Pēters Līs norādīja, sūdzības par augstajām izmaksām ir pilnīgi vērā neņemamas. bi, avio bīļešu cenu variācijas ir simtiem reiz lielāks nekā maksa par, eh, par emisiju par vienu lidojumu līdz sabiedrībai. Tāpat arī piekrītu tam, ka valdības rīkojas nekonsekventi, no otras puses tās sūdzas par nelielu progresu panāktu Varšavā, bet emisiju tirzniecības ziņā aviācijā tās dod brīvas rokas līdz sabiedrībām, dod noteikti spēles noteikumus, un es nezinu, cik tālu tas var turpināties. Katrā ziņā fakts ir tāds, ka aviācijas emisiju pieaugums ir straujišs, un šīs jautājums ir jārisina. Komisija dažādu politisku apsvērumu dēļ ir gatava atkāpties. Un kā vajadzētu mums šajā situācijā rīkoties, manuprāt? Priekšlikumā ir daudz labu elementu, ko sagatavojas Pēters Līze piemēram, novirzīts ienākums no aviācijas, emisiju tirzniecības, starptautiskiem klimata pasākumiem, kā arī termiņa. Mēs varam pagaidīt dažus gadus, bet ne pārāk daudz ikā ziņā, lai tiktu pieņemti reāli lēmumi. Citādi 17. gadā mēs atgriežamies pie sākotnējās sistēmas. Domāju, ka tas būtu pats minimums. Bet visdrīzāk zaļie piedāvās padarīt eh, Pētera Līzes priekšlikumus prasīgākus, piemēram, tā joma, ko aptver emisiju tiešniecība vismaz par teritoriju runājot, tai ir jābūt ekonomiskai e, zonai. Div, jūras apgabalos 12 jūras jūdzes ir pārāk maz. Tāpat ir jāpalielina izsoļu daļa sistēmām Un, kā jau es sacīju pirmīt, atsevišķas valstis rīkojas tik tiešām nekonsekventi šajā sakarā. Protams, alternatīva būtu aplikt avio degvielu ar nodokli, kas būtu ar šādu pašu ietekmi. Taču, kā mēs zinām, likumdošanas procedūra ikvienai aplikšanai nodokli ir daudz sarežģītāka. Tādējādi domāju, ka parlamentam ir jāpaliek nelokāmam, atbalstot sākotnējo likumdošanu un skaidri jānorāda, kā uh, eh, jomas samazināšana ir pagaidu. Es tādu hatīju Mārtiņš Kelenens. Normally like saying priekšsēdētāji, paldies, negribu sagraut uh, sticamības sev, taču kopumā piekrīt Krisam Dēvisam sacītajam šajā ziņā. Tik tiešām, ko, uz ko gan es koalīcijas var tik nav spējīgas. Bet jautājums, uz kur jāmeklē atbildi, ir tas, ka šīs ir principi jautājums. Mums ir jāieņem principiāli nostāja no vienas puses, no otras puses. E, tā ir relatīvi neliela naudas summa, 1-2 eiro par lidojumu. Kāpēc mēs gribam ieņemt tik stingru nostāju par kaut ko? Uh, un varbūt pievilt partnerus ne tik daudz par Ķīnu, es domāju, bet Amerikā, Indijā. Un ja tas neko daudz nemaina, tāpat arī ir jāskat neatbilstības jautājums, un vai patīk vai tas ne, tad tomēr ir valstis, kā. Uh, un lidostas eh, Vācija, Francija, Frankfurte, Hītrove, kur Eh, ko darīt ar lidmašīnām, kuras neapmaksā, neapmaksā šos nodokļus, kas ir saņēmuši eh, norādes no savām valdībām un pilnīgi legāli šādas maksas, ne, maksājums neveikt. un domāju, ka mums ir jāatrod legāls veids, kā to izdarīt, eh, lai Cita, citādi mēs izvairītos no visai neveiksmīga pazemojoša iznākuma. Tāpēc mēs gribētu piedāvāt piedāvāt pagarināt termiņu līdz 2020. Eh, gadam ar pārskatīšanu IKO, kas nozīmētu izmaiņas 2017. gadā atkarībā no IKO sanāksmes panāktā progresa. Tāpat eh, varētu runāt par globālā tirzniecības schēmas veidošanu Turklāt ņemot vērā to, ka šeit nav izmaksu ziņā runa par visai lielām summām. Tādējādi gan vidas, gan transporta ziņā globāls risinājums būtu mūsu interesēs. Un ja mēs paši pārāk spiežam šī jautājuma risināšanā, tas var sarežģīt mums attiecības ar mūsu partneriem. Rodas bažas par neatbilstību un daudzas valstis un nozares eh, sektori uzskata, ka šis priekšlikums konfliktē ar to, ko mēs esam jau vienojušies un, ar, un kas ir panākts IKO eh, ģenerāla asamblējām un tas taipat laikā radītu konkurētspējas, konkurences sagrozījumus, kas būtu negatīvi Eiropas līdzsabiedrībām un kopumā varētu negatīvi ietekmēt visu ETS sistēmu. Tomēr jāpatur prātā, ka par nevienoties par šo jautājumu līdz aprīlim nozīmētu, ka ETS atgriežas atpakaļ pie pilnapjoma, par ko mēs vienojāmies pirms dažiem gadiem. Mēs zinām, kādas tam būtu sekas vai politiskas, ekonomiskas reakcijas vairākās trešajās valstīs. Tāpēc mums ir jāmeklē savlaicīgi grozījumi un ir jāizveido zināms konsekvences plāns, ja tas viss tiek aizskavēts. Paldies, Mārtiņ, nākošais runātājs. Ogars Krāmers, lūdzu. Paldies. Negribu atkārtot to, kas jau tika teikts, bet gribētu vēlreiz atgādināt, ka jau sešus gadus mēģinām iekļaut eh, līdzsabiedrības emisiju tirzniecības schēmā, un jau no pirmās dienas eh, bija problēmas ar eh, to, ka trešās valsts ne, nepieņēma mūsu pieeju. Un tāpēc pirms tātad pieņēmām lēmumu jau paņ, saņēmām protestus no padoms, un tas turpinās līdz šodienai. Varbūt īsti norādīšu uz to, kas vispār ir noticis kā līmenī. Līdz pat uh, šim brīdim uh, arī Eiropas komisija mēs to bieži vien ignorējam. IKO padomes dokumentos vēl pirms septembra bija pāns, kas bija pielāgots ES situācijai, un tur bija teikts, ka valstis un valstu apvienības jau šobrīd uh, tirgus pasākumus var pieņemt, ja tās to vēlas, arī ar šo gaisa telpas pieeju. Šis formulējums akā ģenerālajā asamblējā tādā ļoti kaujinieciskā balsojumā, kas ir ļoti neparasti kā Tas tika izbalsos, tātad ļoti skaidri apzināti tika uh, izlemts nepieņemt uh, gaisa tāps pieejas, un tāpēc, manuprāt, komisija nerīkojas pietiekami gudri. Uh, jo ar to, ko mēs tagad uh, redzam komisijas priekšlikumā, mēs uh, kom provocējam tikai jaunus trešo valstu konfliktus. Un šeit nav tik daudz runa par to, kuram juridiski ir taisnība. Jā, varbūt, ka mums tur ir taisnība, bet tas mums neko nedod, ja pārējā pasaule politiski neakceptē ES tiesību aktus. Uh, Mēs taču šeit nepieņemam likumdošanas aktus visai pasaulē, ja dažiem varbūt tā gribētos. Un tāpēc man neliekas gudri tagad turpināt eh, uzstāt uz šo gaisa telpas modeli. Tas vienkārši nozīmēs to, ka pēc kādu laiku mēs te sēdēsim un diskutēsim par neīstenojamu uh, Um, modeli. Un šis Grotis kungs un uh, um, citi nav arī uh, izmaksu jautājums. Šeit drīzāk ir jautājums, kurš lemj par um, teritoriālajām gaistāps tiesībām. Un tāpēc man šķiet, ka uh, gaisa telpas uh, modeli vēlamies tiešām atbalstīt, tad tur vismaz ir jābūt nosacījumam, ka uh, to akceptē tie, uz kuriem mēs to atbalstīt attiecinām. Tātad ir jābūt tādai savstarpējai vienošanās. Būtu gudrāk turpināt šo stop the clock uh, sistēmu un uh, tādējādi, lai neapdraudētu uh, progresu, kas ir panākts IKAU, to bija grūti panākt, un uh, ir valstis, kas vispār negrib šeit starptautiskus nolīgumus, arī IKAU līmenī negrib, un tagad ar šo te uh, uh, bloķējošo nostāju, kādu joprojām ieņem Eiropas Savienība, tad viņi teiks, nu jā, Eiropas Savienība tikai atkal te uh, rada problēmas. Un tāpēc uh, gaisa telpas pieeja nav pareizā. Un noslēgumā gribētu teikt, ka jau sen tā vairs nav politiskās grības lieta, vai mēs to turpināsim vai nē, bet šeit ir jāņem vērā realitāte starptautiskajā līmenī. Uh, šo trešo valstu konfliktu, kas bija pirms Stop the Clock, mēs nevarēsim atrisināt. Paldies, Holger Klāmer, un nākamā uh, Korhols kundze. Thank you very much. Paldies. Esmu ITRE atzinuma sagatavotāji. Gribu atbalstīt Deivis un Kalenenā sacīto un un negribu graut eh, ticamību, bet laiki mainās. Un eh, atbalsta aviācija pēdējos desmit gadus laikā, kas bija varams, vairs nav tāds. Mēs esam redzējuši, kādas ir bijušas sakas, un tāpēc. Komisijas ideja ir bezcerīga dalībvalstis vairs to neatbalstā. Gribu pasvītrot, ka es negribu aizskavēt eh, Eiropas Savienību piemērot iekšējās uh, ETS procedūras izmaksas nav tik lielas, finanšas e, konsekvences ir nelielas, bet politiskās varētu būt lielas, un mums būtu nopietnas problēmas ar šo komisijas e, ieceri paplašināt ETS uz trešajām valstīm. Mēs atkal saskārtos ar tirdznieciskiem konfliktiem un Tas arī ietekmētu Eiropas pilsoņu mobilitāti, potenciāli mazināt starptautiskās uzņēmēju darbības potenciālu un arī apgrūtināt Eiropas Savienības pārvadātājus. Piedāvātais modelis Uh, vis pavisam nedaudz. Palielina pavisam nedaudz šos ieņēmumus, taču tas kopumā nekalpo kopīgajam emisiju samazināšanas mērķim. Tāpēc šis ir vēl viens piemērs tam, ka Eiropas Savienība ir apsēsta pat ar savu modeli tik tālu, ka šādā tieksme rāda pretestību pārējos. Aviācijas gadījumā par ETS esmu dzirdējusi, ka trešo valstu partneri saka, mēs esam gatavi mēs būtu gatavi tādu nodokli maksāt, bet kāpēc Eiropas Savienība grib uzspiest savu modeli? Šī uh, politiskā augstprātība diemžēl apgrūtina labo sarunu klimatu, kas ir devis savus rezultātus starptautis kājā aviācijā. Un es domāju pieturēties, aicinu pieturēties pie stop the clock līdz 13. gadam un 16. Eh, gadam un to neuzspiest mūsu partneriem. 16. gadā notiks IKO ģenerālā asambleja un lai rastu patiesu pozitīvu risinājumu, tomēr mēs varētu apzināties, ka mums ir jārīkojas gudri. Paldies, Korhols kundze, par jūsu teikto un gribētu arī sveikt Korhols kundzes um, apmeklētāju grupu no kādas tērauda rūpnīcas. Somijā ir ieradušies apmeklētāji. Sveicu jūs un tagad vārds Basam Aikhaltam. Thank you. Paldies aizraujošas debatas kārtējo reizi. Es zinām, kā ir citi, kur ciest nevar ETS, to jau mēs nopratām. Tad, Mārtiņ, es nezinu kura ticamība tiek vairāk grauta, ja tu piekrīti Krisam, e, un Kriss ir nobažījies, viņam tādam vajadzētu būt, jo ja Mārtins un Kriss sāk vienoties savā starpā, tad jau tur kaut kas vairs nav kārtībā, un ar šo diskusiju kaut kas nav kārtībā, jo uh, no kurienes tad mēs jau nākam šajās debatēs par aviāciju? Pirmkārt, mēs zinām, ka aviācija nemaksā neko, visi runā, ka piesārņotājs maksā un tā tālāk. Beigsim tādu bezjēdzību runāt, jo mēs visi nodarbojamies ar taupīšanu aviācijai, British Airways, Lufthansa vai citai kompānijām. Bet, ja mēs tagad palūkosimies uz to, kā pēc Eiropas Savienībām skatētējas aviācijas ietvaros, tad tas attiektos uz eh, eh, cenām, bet mēs mēģinām panākt globālu darījumu. Bet, ja tas neizdodas, tad pirmkārt jāapzinās, ka ir nosprausts pašs, aviācija nosprauž pat savu mērķi pēc 20. gadā. Tas ir tiešām apbrīnojami, ka kāda nozara nosprauž pati savus mērķus. Otrkārt, pa, iekļauj paši savu pārskatu. Ja 19. gadā izrādās, ka pēc 20. gada um, rezultāti būtu grūti sasniedzami, tad viņi mērķus nomainītu. Un tad, protams, varbūt viņi nāktu kādā potenciālā gadījumā klajā ar um, 16. gada darījumu, un tā kā mēs, kā jau mēs zinām, tur ir ļoti daudz izņēmumu. Jau tagad mēs zinām, ka tas būs kā liels siera gabals ar caurumiem daudziem. Un eh, mēs atkal varēsim teikt, ka ir jāpārlasa IKO darījums, kas ir viens no vājākajiem tekstiem, bet tad es dzirdēju, ka Krists un Mārtins ir par, nobažījušies par neatbilstību. Es esmu nobažījies par to, ka politiskā griba nav klāt, un ja tāds, jo mazāk ir politiskās gribas, jo vairāk būs neatbilstības. Uh, Kris, tu esi politiķis, un tu uzdevi jautājumus. Vai tā ir politiskā grība? Par to nav rīna. Tu esi politiķis, lai atbildētu, vai tev ir politiskā grība. Par to ir runa, un nevis no gaisa kaut kur pagrābts jautājums, bet jautājums par mūsu politisko grību, un tieši tāpēc Eiro. Pārējā pasaule skatās uz Eiropas Savienību, jo mēs zaudējam politisko gribu. Mēs sakām, mēs to darīsim, ja būs politiskā grība. Ja nebūs, tad mēs pieturēsimies pie stopdeklāku. Un vēl aizvien politiskās gribas nav, un tagad mēs sakām, varbūt mums vajadzētu e, domāt par to, kā mēs regulējam savu gaisa telpu, un varbūt mums vajadzētu citi saka turpināt šos apturēšanas uh, Eh, principu, bet mēs paši rādām sev, ka nav politiskās grības. Un radīsies aizvien vairāk eh, līdz sabiedrību, kuri teiks, eh, ka tā te saka politiķi un skatoties uz liberāļiem, uz demokrātiem, Var domāt, ka politiskās gribas nav, tāpēc pēc esmu pateicīgs, ka tu mēģini kaut ko darīt, taču tas nav pietiekami. Tā jau ir paļaušanās spiedienam, un, manuprāt, pietrūksta globāla darījuma, bet ja mēs atkal apturam visu un uh, tāds politiskās gribas pat būtu vēl mazāk, un tas vēl vairāk patiks līdz sabiedrībām. Es neredzu, kāpēc mums vajadzētu turpināt apturēt pulksteni, jo tādā veidā mēs tik tiešām apdraudām ticamību, un tas ir jautājums mums politiķiem, nevis citiem. Šeit šī ir mūsu atbildība. Paldies! Basāikaut. Gerbrandī nākamais. Yes, thank you, Ms. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šīs jautājums par līdzsabiedrībām un izmešiem ir daudz plašāks nekā tikai līdzsabiedrība abām attiecināms. Šeit ir runa par politiķu iespējām kaut ko darīt klimata pārmaiņu sakarā, jo pagaidām nav bijis neviens pats arguments, kāpēc mums nevajadzētu darīt neko et, eh, et, eh, aviācijas izmešu sakarā. Mēs piekrītam, ka Izmaks, par izmaksām šeit praktiski runas nav, vienmēr citos gadījumos runa par izmaksām. Uh, Eh, izmaksas ir zemākas nekā kafijas stasīte pirms iekāpšanas lidmašīnā. Taču izmešu pieaugums iespējams nākotnē ir milzīgs, un tas ir liels arguments kaut ko darīt, un neviena argumenta, lai neko nedarītu. Vienādas spēles noteikumi ir tad, jā, ja lidmašīnas lido no viena punkta uz otru un pat lidojumu veids vienā lidojuma ešelonā. Turklāt mēs neesam to visu izdomājuši vienas dienas laikā. Mēs jau 2008. gadā runājam par uh, aviācijas iekļaušanu ETS sistēmā, par pulksteņa apturēšanu tika lemts, jo tika uzskatīts, ka būtu noderīgi izdarīt spiedienu uz IKO un panākt startautisku darījumu, taču IKO apzinājās, kādas varētu būt sekas, ja pār starptautisku darījumu nav vienošanās, un šādas vienošanās nebija. Un arī Bās Eikauts to norādīja. Pašreizējais komisijas priekšlikums, manuprāt, ir visai sāprātīgs, un tas ir mazāk ierobežots nekā iepriekšējais un esmu gandarīts par Pētera ziņojumu, bet ja runa nav par izmaksām, tad paliek politika. Un ja runa ir par politiku, tad parādīsim to, ka Eiropas Savienība ir liels politisks spēks, kas ir jāņem vērā pārējai pasaulē, bet mēs esam politisks spēks ne tikai klimata pārmaiņu jautājumos. Bet mēs esam tāds spēks, kad mēs rīkojamies izlēmīgi un vienoti. Tādējādi esmu nobažījies par šīs dienas debatēm, jo izlēmīgums un vienotība šeit neizskan ne tikai parlamenta vidas komitejā. Manuprāt, ja mēs nopietni strādājam, tad varam parādīt pasaulē politisko vadības um, iespējas pārējai pasaulē un domāju, ka mēs varētu drīzumā tomēr pieņemt Pēteru ziņojumu. Paldies, Rihards Zēbers. Darbie kolēģi, <clears throat> gribētu ar noteiktību atbalstīt ehm, Pēter Līzes priekšlikumu. Debata parāda, ka juridisku debašu nav par to, vai uh, tagad paredzētie pasākumi, kas jau tā ir atšķaidīti, būtu likumīgi. Vienkārši jāuzdod jautājums, vai mēs paši pret sevi kā e, kopien attiecamies nopietni. Vai būsim kungi saimnieki savās mājās, vai arī ļausim citiem diktēt, kā mums jāuzved savās mājās. Ir runa par ES sistēmu. Pāriem mūsu lielie tirdzniecības partneri ASV un Ķīna spēlē pēc vecās stratēģijas. Divide et imperā, eh, skaldi un valdi. Un te nav runa par nodevām vai konkrētiem pasākumiem, bet par to faktu, ka kopiena rīkojas vienota un kā tādai mums ir daudz lielāks svars nekā atsevišķajām dalībvalstīm. Par šo centrālo jautājumu iet runa, vai mēs gribam rīkoties vienoti, tam būtu absolūti jēga, mums juridiskais uh, eh, pilnvars ir to darīt, vai mēs to negribam. Vispār argumenti ar to tikai tam ir pakārtot īstenībā. Bet ja mēs kā Eiropas Sanība uh, eh, raugoties nākotnē, uh, raugamies pašu sev nopietni, tad mēs nedrīkstam padarīt sev par izsmieklu pasaules acīm, acīs un ļaut pāriem mums mest sprungus kājās. Startautiskajā politikā ir neiejaukšanās politikas princips. To tiešām varētu arī e, uzskatīt kā iejaukšanos iekšējās darīšanās, bet kā jau vēsture atkārtojas, Romas, Vācija impērijas ķezers arī bija vājš, un tajā laikā bija spēcīgi kurfirsti, un tagad arī ir līdzīga situācija. Dalībvalsts ir spēcīgs, viņām ir ekstremā pasākuma, kas ir daudzkārt lielāki Eh, lielāks nodevs nekā eh, tās, ko prasa eh, gribētu ieviest savienība, bet šeit tā pēkšņi milz problēma. Ja mēs kā savienība nebūsim pietiekoši spēcīgi, to izsist cauri, tad mūsu sistēma un arī ETS vairs neviens neustvers nopietni. Un man jāsaka, esmu tiešām nobežījies, ka dažas dalībvalsts ļauj sevi padarīt par uh, Eh, trešo valstu eh, instrumentiem tik lielā mērā, eh, baidot mūs ar um, tirdzniecības kariem un tam līdzīgi. Tātad par dažu centu nodevu, uz, iz, ka tā varētu izraisīt tirdzniecības kāru, es domāju, tā tie ir tukši draudi, savādāk to nevar uztvert. Es domāju, šie pasākumi ir jāizsit cauri, un es ceru, ka otrajā sodījums izosties arī šo principu ieviest, ka ienākumi tiks tērēt tur, tajā pašā nozerē. Jo Eiropas Savienības <clears throat> Eiropas Savienība varētu arī rīkoties tad vienotāk un efektīvāk. Un te ir principiāls jautājums, vai mēs nopietni attiecamies pret kopienas metodu, vai mēs e, e, mestam izaicinājumiem stāsimies pretīm, un ir tiešām jāuzdod jautājums, vai ir liederīgi eh, virzīties atkal atpakaļ uz šo dalību valstu domāšanu, jeb šo eh, strādāt vienot kā savienībai, kā kopienai. Ilgtermiņā tas ir vienīgais veids, ka mēs varam darboties efektīvi. Ja mums tas neizdosies, tad man jāsaka, tas tiešām ir bēdu stāsts no savienības viedokļa. Paldies, Rihards Zeber. Eh, iedomāsimies šādu debatu nacionālā E, komitejā, komisijā, parlamentu komisijā. Bet labi, nākamā Mācēja Kukoviča. Paldies, priekšsēdētāji. Katru rītu nāk uz parlamentu. Un dienās, nedaudzajās, kad nav ne miglas, ne mākoņa, agros rītos, 7.30 debesīs mēs redzam lidmašīnas izmešu pēdas. Tas ir redzams katru rītu, un, manuprāt, tas ir apziņas jautājums. Jo pieaugošā gaisa satiksme un Mums kā politiķiem ir jādomā par to, kā tas ietekmē mūsu vidu un veselību. Kā tas ietekmē mūsu nākotni, mūsu bērnu dzīvi. Šeit runa nav tikai par naudu, bet par apziņu. Kā mēs dzīvosim pēc 10, 20 gadiem bez pārmaiņām? Mums ir vajadzīgi risinājumi. Es nesaku, ka visi risinājumi ir pareizie, bet vajadzīgs ir pārmaiņas. Un jāapzinās labāk, kas notiek virs mūsu galvām. Un es kas nāk no valsts, kas nav tik piesārņots. Es gribu reaģēt. Es eh, negribu nākt ar lielu kritiku, bet gribu sacīt, ka mums ir jāatrod vislabākais risinājums, un ikvienam mums ir iespēja pievienot pašiem savu ideju un uzlabot priekšlikumu mūsu. Taču nevaram sacīt, ka mēs neko nedarīsim. Tāpat mums ir jādomā par tehnoloģijām, jauniem avotiem, tehnoloģijām, kas ir vajadzīgi. Jo pēc 30, 40 gadiem mēs nevarēsim dzīvot tāpat, kā mēs dzīvojam šodien. Paldies! Paldies! Paldies, kolēģe! Tiešām jums ir taisnība. Ja mēs paraugamies uz Eiropas gaisa telpu, pat labāk ir apmēram 2000 <clears throat> lidojumu Eiropas galstāpā. Vārds vēlreiz Korhols, kundzei lūdzu. Gribēju paskaidrot Eh, komentēt paziņojumu par maniem viesiem. Tie ir strādnieku pārstāvji, eh, tēraud rūpniecības strādnieku pārstāvji, un ļoti žēl, ka atsevišķiem kolēģiem tas liekas uzjautrinoši. Tēraud nozara Somijā kvalitatīvi ir vislabākā par kritērijiem, par emisijām un mani viesi ir nopietni nobažījušies, ka mūsu pašreizējā klimata politika ir mūsu darba delokalizēšana. Mēs eksportējam piesārņojumu, importējam bezdarbu. Es domāju, ka es viņus arī sveicu, varbūt kaut kas tulkojumi nebija kārtībā. Tātad. Um, <clears throat> tērauda rūpnīcas eh, pārstāvji, un man arī ir tērauda rūpnīcas savā vēlēšana apgabalā. Es uzturu viņiem labi, eh, labas attiecības. Es esmu no reģiona, um, kur ir daudz tērauda rūpniecības, un man ar viņiem ir labs kontakts. Jūs būtu droši vien slikti deputāti, ja jums nebūtu kontakts ar uh, savu rūpnīcu uh, strādniekiem. Uh, tagad došu vārdu komisijas. Uh, pārstāvjiem, lai atbildētu jautājumus, sniegt paskaidrojumus. Atgriežamies mūsu parastajā debašu modusā. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies deputātiem par diskusiju, kas sniedz vēl pārdomām. Tik tiešām situācija politiski ir sarežģīta, izaicinoša un pieprasa gudrību, prātu, atbildības sajūtu arī rīkoties vajag ātri, mums būs jauna juridiskā bāze aprīļa beigās, un šeit ir vajadzīga konstruktīva iesaistīšanās no visām pusēm koplēmumā. Komisija vienmēr priekšplānā ir izvirzījusi globālas darbības, kas ir mūsu aktivitāšu pašā centrā un pirms kāda laika mēs piedāvājam apturēt pulksteni, un kopš tā laika nevis sēdēt rokas klēpī salikošiem, bet aktīvi rīkoties, lai varētu rast konstruktīvus, konsensuālus risinājumus. Viena no atsaucēm no trešās puses, no trešām valstīm bija gaistālpas pieeja. Priekšlikumā tas bija iekļauts attiecībā uz globālu progresu, kas tika panākts Cikau asamblējā. Šis globālais progress ir ļoti nozīmīgs, un mēs esam par visiem simt procentiem apņēmušies pie tā strādāt. Tomēr es atbalstu to deputātu viedokli, kuri norāda, ka nav progresīvi neko nedarīt līdz 20. gadam, kad visi līdzekļi ir mūsu rokās. Mēs ar savu priekšlikumu esam mēģinājuši piedāvāt saprātīgu klimata programmu aviācijai. Un mēs esam piedāvājuši ekstraterritoriālus principus eh, starp laikā, kas varētu būt pagaidu risinājumi, gaidot globālu progresu. Tāpat arī ir paredzēta nediskriminēšana ieviešana. Visi eksploatanti vienos maršru, vienādos maršrutos saņems vienādu attieksmi. Mēs esam darījuši visu, lai varētu vislabākajā veidā respektēt IKAU rezolūciju. Ir vairāk nosacījumi, kas atspoguļo IKAU diskusijas tomēr. mums ir iebildes pret to rezolūcijas daļu, kas varētu tikt interpretēti tā, ka agrīnām darbībām būtu jāsaņem um, piekrišana no eksploatantiem, kas uh, nodarbojas ar uzņēmēju darbību Eiropā. Ir jāapzinās suverēnās tiesības Eiropas Savienības jurisdikcija un not, spēles noteikumi. Domāju, ka pēc Pēter Līzes grozījuma izskatīšanas tie nav iekļauti, kas nav iekļauti mūsu priekšlikumā, un ja mēs sāksim būtiski mainīt priekšlikumu, tas varētu apgrūtināt koplēmumu. Tādējādi mēs minimizējām šīs izmaiņas tajā pašā laikā paturot prātā ieteikumu uz vīdi. Atbalstu to deputātu viedokļus, kuri uzsvēr Eiropas Savienības politikas nepārtrauktības eh, jautājumu. Pēc 20. gada mums būs jārīkojas atbilstīgi un e, mēs esam ieviesuši tādu pēc 12. gada, kas attiecas uz Krievijas, e, Savienoto valstu, citu partneru valstu pārvadātājiem, kas ir diskusijās iesaistījušies konstruktīvā veidā. Skaidrs, ka griba ieviest nākotnes setes ir būtiska. Un visbeidzot, gribu pateikties referentam par atbalstu komisijas priekšlikumam, kas mūsu prāts ir labs veids tehniski, juridiski un citos veidos sagatavots. Un mēs cerīgi raugāmies uz sadarbību ar partneriem, lai savlaicīgi varētu nonākt pie kop uh, lēmumu procesa aprīlī. Paldies! Paldies, un tagad noslēgumā vārds Pēterim Līzam referentam. Jā, paldies priekšsādātāji. Vispirms gribu pateikties visiem, kas manas piedāvāto pieeju principā atbalsta. Uh, Daži tad vienlaicīgi teica, ka žēl, ka citi to neatbalsta, bet no kolēģu teiktā es saklausīju, ka ir kritika par to, ka es esmu pārāk ambiciozs, bet ir arī kritiski vārdi par to, ka es pārāk uh, maz ambīcijas uh, īstenoju. Es domāju, ka mēs varēsim vienoties par kaut kādu kompromisu, un es ceru, ka tas arī ir tas priekšlikums, ko es esmu iesniedzis. Šis, uh, vidus starp divām galējībām, vidusceļš. No zaļajiem, no Zatū Hasī un no Bāsa Aikhauta sadzirdēju, ka mums jāiet tālāk. Um, tā tad vairāk varbūt jāpaplašina Eiropas gaisa telpa vai arī uh, jāatstāja likumdošana spēkā tāda, kā tā ir. To es neatbalstu, ņemot vērā debatas. Uh, to var aizstāvēt, to var saprast arī juridiski un vidas kontekstā, bet, eh, manuprāt, tomēr zināms progresi kā ir panākts, un mums vajadzētu izrādīt labo gribu, un tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu palikt pie komisijas priekšlikuma pozīcijas un neatgriezties 100% pie vecās likumdošanas. Tie, kas grib to kopā ar mani īstenot, tiem arī jāsaprot, ka uh, mani satrauc, uh, tātad uh, es esmu par mākslīgo atvēlkļošanas diagnostiku atbildīgs, proti, ja mēs iesim plenārsēdē, tad mēs neievērosim termiņu, tas ir jāpadomā. Jāpadomā, tas arī vēl sāsinās konfliktu. Un tāpēc es domāju, ka mums šeit būs labi jāsadarbojas ar citām komitejām, uh, un uh, jāprasa mandāts pēc balsojuma 30. janvārī. Es biju nedaudz pārsteigts par dažiem izteikumiem. Er, Korhols kundze teica, ka mēs uh, to varam uh, pieciest, tātad ar šo uh, Eiropas uh, aviāciju mēs varam sadzīvot. Uh, Visās debatēs taču tika teikt, ka ja mēs ņemsim eh, šeit vērā tikai, ja iekļausim tikai Eiropas eh, gaisa satiksmi, tad tas būs eh, papildus loks Eiropas lidostām. Un tas man šķiet problemātiski, ka vienreiz tiek teikts, ka šis loks ir neliels, tas Eiropā būs spēkā līdz 2020. gadam, un tur ir runa par lielākām summām nekā par šo backloading procesu. Tātad vai mums šeit ir sloks vai nav? Esmu saņēmis pat uh, dusmīgas vēstules, tad, kad mēs pieņēmām šo pulksteņu apturēšanu. Um, man tika teikts, ka tiek uh, uh laust solījumi un nav uh, neitrāla konkurence. Es taču apsolīja, ka šī pulksteņa apturēšana būs tikai uz vienu gadu, un šo solījumu labtāk, labprāt ievērotu. Un, uh, Uh, aviācijas pārstāvi ir sašķelti. Lētās avio sabiedrības saka, ka ja starptautiskā uh, satiksme netiek ņemta vērā, netiek iekļauta, tās ir šķēršs subsīdijas. Uh, jo tad tie, kas uh, lido tikai Eiropā, Mm, būs ar lielāku slogu nekā pārējie. Tātad tas man šķiet problemātiski. Mēs, eh, tātad, ja mēs eh, visām avio sabiedrībām Eiropā paziņosim, ka nebūs vairs konkrētu skropļojumu, tad, eh, tad, ja visi saka, ka, ka tas būtu pieņems, tad tas būtu savādāk, bet ir šī šķelšanās, ir viena, kas saka, ka tas ir milzīgs sloks viņiem, uh, un citi saka, ka tas atkal nav, un uh, tas man šķiet problemātiski. Tagad par svarīgāko jautājumu, ko Kris Dēvis, Mārtins Kelenans uh, uzdeva, ko darīsim ar šo uh, noteikumu ievērošanu. Nu, uh, jāsaka, ka arī pulksteņa apturēšanas gadījumā joprojām ir dalībvalstis, kuras Indijas un Ķīnas avios kompānijas nesauc pie atbildības, kaut gan tās nepiedalās šajā sistēmā. Uh, Kā jau es teicu, kamēr tas viss nav atrisināts, mums nav jēgas uh, turpināt tālāk uh, darīt tā. Uh, atbilstība, uh, likuma ievērošana nenotiek automātiski, tur taču kaut kas ir jādara. Komisija teica, ka lielākā daļa uh, ievēro noteikums un dažas uh, avio sabiedrības uh, pat uh, to dara attiecībā uz starpkontinentu lidojumiem. Uh, Uh, bet uh, tā kā tās lido ļoti efektīvi un tās var to izmantot savu tēlu spodrināšanai, tad tās maksā šīs nodevas arī par starpkontinentāliem uh, lidojumiem. Un to vajadzētu arī novērtēt. ASV vispār um, neiebilst pret šo gaisa telpu. Um, abas valdības to atbalstīja, un tas būtu liekulības kalngals, ja uh, tas, kas ASV ir svēts, ja jūs kādreiz esat e, bijis iesaistīts ar e, mm, e, aviācijā ASV, tad ziniet, ka tur viņi var darīt jebko viņu gaisa telpā, nevienam nekas nav jājautā. Un šis mums ir kopīgs izaicinājums ar amerikāņiem, un to vajadzētu arī uh, apzināties. Un uh, runājot par jebkuru likumdošanas aktu, ieviešana ir ļoti svarīgs uh, jautājums, un tas viss mūs var skart nākamnedēļ. Nosaukšu piemēru. Mums arī manā vēlēšana apgabalā ir tērauda ražotnes, uh, un nu, man arī ir kontakti ar uh, darbinieku pārstāvjiem tur, un iedomāsimies situāciju. Mums ir ļoti moderna, uh, tā kā Somijā šīs modernās uh, tērauda ražotnes, lielākoties Vācijā tās arī ir modernas, mums ir ļoti moderna likumdošana, klimata pārmaiņas, tas visiem ir jāievēro. Um, Somijā un Vācijā tas viss tiek izpildīts, un citiem pakāpeniski būtu uz to jāvirzās, un tad Ķīnas valdība uh, Ķīna aizvien uh, spēcīgāk kļūst, saka, tagad mēs uh, darbināsim, tātad uh, uzturēsim Francijā vai Itālijā tērauda ražotni, un mēs to nevēlamies. Un ja jūs šo uh, Ķīnas tērauda ražotni apliksiet ar šīm noteikumiem, tad būs sankcijas. Ko tad mums teikt darbiniekiem mūsu vēlēšana apgabalos? Mēs taču nevaram akceptēt, ka Ķīna mums aizliedz Eiropā pieņemt likumus. Tas, ko uh, komisija piedāvā, tas taču neatiec uz Ķīnu, tas eh, attiec tikai uz lidojumiem, kas sākas un beidzas eh, Eiropas gaistāpā. Vai mēs tiešām vēlamies ķīniešiem to aizliegt, taču ir tūkstošiem seku. Uh, Kelenen, Deivisa kungs, tas var mūs visus skart rīt. Ja tad ķīnieši teiks, ja tas ir tik vienkārši atcelt Eiropas likumus, tad mums vajadzētu meklēt tagad nākamo piemēru, un um, tad mēs visi no tā cietīsim. Tātad, kā risināt šo atbilstību? Tāpat kā ar citiem likumdošanas aktiem, mums ir jāizdara spiediens uz padomu un komisiju, um, jo tad, kad kaut kas netiek ievērots, tad uh, tiek uh, jautāts komisijai, un uh, šeit padomu 2008. gadā, un nevis mēs, uh, iesniedz kaut ko, uh, tas nenāca no parlamenta vai komisijas. Tātad, ja uh, uh, līdzsabiedrības nepiedalās emisiju tiesniecības sistēmā ilgtermiņā, tad dalībvalstī ir tiesības uh, aizliegt uh, pacelties vai nolaisties. Tas ir likumdošanā, jo padomu to tā vēlējās un ir jāievēro Eiropas likumdošana. Es nedomāju, ka mēs līdz tam nonāksim. Es domāju, ka tur uh, tiek daudz draudēts un runāts un jāraugās, lai mēs nepaļautos, nepakļautos šiem draudiem, bet tas ir likumdošanā. Uh, Es ceru, ka līdz tam nenonāks, un es domāju, ka mums vajadzētu ļoti konkrēti valstīm pateikt, ka tām arī šeit ir sava atbildība. Vājais punkts ir ieņēmumi. Mums nav skaidrs pienākums ieņēmumus uh, atvēlēt tam mērķim, kam tie it kā ir paredzēti, klimata aizsardzība, uh, jauna tehnoloģija atbalsts un klimata aizsardzība trešajās valstīs, kopīgi pasākumi, to mēs varētu darīt, Un ja problēma ir tik liela, kā tā tiek mālēta, tad uh, dalību valstīm uh, vajadzētu paņemt 10% no saviem ieņēmumiem no nacionālajiem uh, nodokļiem un tad parunāt par šo jautājumu. Tas, man liekas, ātri atrisināt šo jautājumu, bet tur ir tāds lepnums. Uh, dalību valstīm ir tāda principiāla problēma pieņemt uh, konkrētu mērķi kaut kādiem līdzekļiem. Un uh, tas mūs. Uh, Mums to vajadzētu pārvarēt, eh, jo citos jautājumos tas arī rada problēmas. Bet parlaments ir pietiekami ilgi prasījis, nevar visu laiku tikai eh, noraidīt mūsu prasības un meklēt kaut kāds kompromiss. Paldies! Paldies, Pēter Līze! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. decembris 12. un ar eh, grozījumiem. Eh, grozījumi būs pieejami 23. janvārī šeit komitejā par tiem balsosim un balsojums ir 30. janvārī un aprīlī plenārsēdē būs balsojums. Tā tas ir paredzēts. Līdz ar to šis darbkārtības punkts ir izskatīts un turpinām ar 23. punktu viedokļu apmaiņa ar EFSA pārstāvjiem par eh, mākslīgā saldinātāju aspartām lietošanas drošumu pārtikā. Un kā pirmais runās EFSA pārstāvis. Un tad dosim vārdu kolēģiem. Labi. Tie, kas vēlas piedalīties šajā diskusijā, laipni aicinu jūs palikt Visā citādi pagaidīsim kādu mirklīti, lai iziet ārā tie, kas nevēlas palikt. So, ich glaube, jetzt können Sie. Nu, tagad jūs varat sākt. Uh, thank you, Chair. Uh, my name is Hubert. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, kopā ar mani šodien ir daži kolēģi, kuriem ir tehniskas zināšanas par apspriežamie tēmati. Ja neviens neiebilst, gribu e, piedāvāt, ka mēs pa trim, ik viens 3-5 minūšu garumā šo tēmatu izklāstam. Ja viss tam piekrīt, tad sākotnēji izstāstīšu, ka šis ir e, saldinātājs e, izvērtēts programmā, kas ir pabeidzama līdz 20. gadam. Izvērtēšanas princips nozīmē informācijas e, apkopošanu, ko veic pati EFSA. Mehānismi informācijas uh, Uh, apkopošana ir balstīta uz mūsu pētījumiem, uz um, aicinājumiem. Mēs esam informāciju apkopājuši un informācija, kas ir uzkrāta, ir pietiekama, lai veiktu toksikoloģiskā analīzi. Un beigās došu vārdu kolēģim Kāsam. Mēs veicām publiskas konsultācijas, kur saņēmām krietni vērā ņemumu, informācijas um, daudzumu un tā, ko mēs arī esam apkopojuši. Un tagad es došu vārdu kolēģim, doktoram Kāsam, kurš pāris minūtēs izklāstīs galvenos um, zinātniskos um, atklājumus. Paldies! Pirmkārt! Uh, Izstāstīšu par eh, ķīmisko struktūru aspartāmam, kas eh, aspartāms ir, ar sam, ir samērā vienkārša molekula, eh, kur ir divas būtiskas sastāvdaļas - fināla alatelīns un otra viela, no kurām pirmajā dod saldumu. Aspartāms ātri sadalās trīs daļās. Tādējādi aspartāms pats nekad asins straumē neno. Um, Kļūst asins straumē, nokļūst divas uh, dabiskās amino aminoskābes, kuras mēs tāpat ikdienā uztveram. Kas notiek ar metanolu? Tas tiek atbrīvots aspartānā un tas tiek pārstrādāts tieši tāpat kā metanols, kas nonāk organismā no augļiem dārzeņiem, kuri satur pektīdus. Metanols eh, tāpat tiek ražots dabiskā veidā mūsu organismos, jo tas ir nepieciešams mūsu šūnu ķīmiska, bioķīmiskajām eh, reakcijām. Es nestāstīšu pilnībā šo zinātnisko ķīmisko mehānismu, bet runāšu par eh, vides toksicitāti. Un pirmais jautājums, vai aspartāms var izraisīt vēzi. Ir veikta astoņi pētījumi ar žurkām pelēm pēdējo 40 gadu laikā, un nevienā no tiem nav pierādījies, ka aspartāms varētu izraisīt vēzi. Tomēr e, divi citi pētījumi e, apliecināja, ka aspartāms var izraisīt audzējus plaušās žurkām. Vēl jo vairāk secinājumi, slēdzieni nesenajiem novērtējumam pētījumiem, kas ir veikti Eiropā. Ko veikuši gan Eiropas, gan Amerikas zinātnieki, norāda, ka um, bieži vien uh, iekaisuma procesi ir interpretēti kā tumori, eh, kā audzēji tikuši. Tāpat eh, šie dati iepriekš ir analizēti EFSA 2006. 9. gadā un kancerogēniskas uh, iedarbības nav tikušas atklātas. Līdz ar to varam uzskatīt, ka nav nekādu pierādījumu, ka aspartāms izraisītu vēzi. Nākošais jautājums - aspartāms un grūtniecība. E, pētījumi ar e, žurkām parādīja, ka aspartāms var samazināt ķermeņa svaru un ka var parādīties sīkas malformācijas. Piemēram, truši. E, trušiem iestājās spontānie aborti, samazinājās ēstgriba. Vairākos pētījumos aspartams tika testēts ar metabolītiem, ar aspartām skābi un finalanalīnu. Un finalanalīns pat tā, izraisa tādu pašu ietekmi trušos kā aspartāms. Tāpēc tas. Šī hipotēze par finolanalīnu, kas ir labi pazīstama, eh, kas izraisa finālu kitalnulu urēniju cilvēkiem. Uzkrājoties asinīs, šī viela var būt toksiska. Izmantojot uzkrātās zināšanas pār šo slimību un fenilanalīna e, toksiskumu un ņemot vērā vadlīnijas, kas pastāv attiecībā uz to, kādi ir droši fenilanalīna līmeņa asinīs, tika modelētas dažādas situācijas atkarībā no aspartāmu uzņemšanas un Tāpat 40 mg aspartāma uz 1 kg nedotu eh, iemeslu pieaugt fenilanalīna līmenim asinīs, un tas bažas nevarētu viest. Noslēgumā par atklājumiem aspartām sakarā, tas nerada rē, vēzi un tas ne, neietekmē augli. Nav norādes uz citu toksicitāti, līdz ar to var uzskatīt, ka aspartāms ir drošs patēriņā un nav jāpieturas pie 40 mg kilograma maksimālās devas. Tālāk jautājums. Par ierobežojumiem aspartām lietošanā. Aspartāms atbild uz to, ka aspartāms pilnībā sadalās organismā aminoskābēs un metanolā, kas visi trīs ir dabiski E, e, dabiskas vielas. Paldies! Vielen Dank. Und damit starten wir jetzt. Oh. Paldies. Līdz ar to sākam debates iešu pēc sarakstu. jo daudz kolēģi nav klāt. Peters Līdz, Linda Mekevena, Lepāža kundze, tik tālu. Sāksim ar Pēteru Līzi. Pēters nevēlas runāt, Linda Mekevena. Linda, paldies priekšsēd. Man ir tikai viens jautājums. Rota Bērenta skundze, kurai bija jādodas prom, man to lūdzu uzdot. Viņa man jautāja, vai ir interešu konflikts e, kādai personai, kas ir e, bijis iesaistīts pētījumā pēdējo piecu gadu laikā, vai kāds no šiem uh, ekspertiem ir strādājis saldinātāju uh, rūpniecībā. Lūdzu, FSA atbildēt. Merci, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, Korina Lepāža uzdod jautājumu. Šīs aspartām jautājums pēc ilgām peripetijām atkal ir nonācis mūsu priekšā, jo aspartāmam bija jātiek vērtētam tikai 20. gadā un pēc darba, ko ieguldījuši parlamentārieši attiecībā uz tirgus autorizācijām Eiropā kad EFSA apliecināja, ka viņi, tā ir nav zināšana pār šo jautājumu, tāpēc eh, pētījumi no 20. gada tika pārcelti uz 12. Pirmais pētījums mums tika piedāvāts janvārī, kad eh, izskanēja mm, daudz iebildumi no itāļu un dāņu zinātniekiem, kuriem pētījumos norādīja aspartām ietekmi uz augli un kaitīgumu sievietēm stāvoklī. Bet tika uzskatīts, ka tas ir pārkopēts no iepriekšējā septītā gada e, ziņojuma. 60 rindiņas bija identiskas no 96. Un gribētu pateikties EFSA par to, ka ir sniegtas atbildes konsultāciju periodā, pat ja atsevišķas atbildes ir visai lakoniskas. Un tomēr ir problēma, un tas saistīts ar Makēvans kundzes uzdoto jautājumu. Problēma nebūtu nav tik maza, jo EFSA piemērā, piemēro dažādu standartu sistēmu. Se 66 pētījumi rāda, kas par tām ir drošs. EFSA eh, 53 ir droši, 13 nav. Daudzi pētījumi apliecina, ka aspartāms rada problēmas, un to neviens pētījums neuzskata par drošu. Manuprāt, eh, šāda pieeja ir grūti saprotam. Visi pētījumi, kas apliecina produktu drošumu, tiek ņemt vērā, un neviens pētījums, kas to neapliecina, netiek ņemts vērā. Tādējādi šādu pieju nevar pieņemt vēl jo vairāk, tāpēc kā pieļaujamās dienas devas bāze patiesībā balstās uz 63., 73., 74. gada datiem. Tas nozīmē, ka šie dati nav pārskatīti, bet visi dati sākas ar publikācijas zinātniskā žurnālā. Un arī šeit šodienas pētījumā lielākā daļa pētījumu ir nepublicēta pētījuma. Tādējādi tā zinātnieku daļa, kas varbūt nav labvēlīgi noskaņota uh, aspartāmam, nemaz neizsakās. Tālāk jautājums, vai pētījumi ir zinātniski vai nav, nav, jo mēs nevaram pieļaut to, ka zinātnisks pētījums netiek uzskatīts par, par vērā ņemamu. Turklāt mēs nevaram pieļaut to, ka pētījumi finansē tikai ražotāji, jo arī šeit tieši par to ir runa. Un es gribētu zināt, vai pētījumu veica Asleton laboratorija, kuras darba kvalitāti 77. Eh, gadā tika atzīta par nepietiekamu. Lūk, priekšsēdētāji, tas bija mans sakāmais. Un man ir pastāv visai lielas šaubas par šo EFSA vērtējumu, un man ir tieši tāds pats jautājums, kāds bija Rotbērens kundzei. Paldies, Korina Lepāža, un tagad Liotāras kundze. Paldies. E, es gribu piekrist, piebalsot ab, abām iepriekšējiem runātājiem. Piekrītu Rota Bērendas kundzei. Uh, EFSAS kompetentākie zinātnieki apgalvoja, ka nesot šaubu par aspartām drošumu, tagad e, tika prezentēta pētījuma rezultāts, gadu gaitā bija vairāk pētījumu, veci pētījumi tiek no jauna izvērtēti, bet tiesībā tas nav nekas jauns, bet rezultāts īstenībā bija skaidri zināms jau no sākta gala. Ražotāji uzskata, ka aspartams ir droši, taču neatkarīgi e, zinātnieki tam nepiekrīt. Es gribētu zināt no EFSAS, kā jūs e, grasaties skaidrot, ka 55 kritiski pētījumi norāda uz e, veselības, e, kaitēm veselībai, kā jūs tos varat novērtēt, noslaucīt no galda, kā ne uz nenopietnas. E, šādu pieeju uzskatu par. N, n, nepareizu. E, Citi pētnieki dalībvalstīs šos kritiskos pētījumus uztver ļoti nopietni. Tātad, vai uh, EFSA uh, ignorē dalībvalstu pārtiks drošuma iestādes, vai tā, tās neuztver nopietni? Ir, protams, arī kļūdaini pētījumi, arī EFSA ir saskārusies ar tādiem. Viena nedēļa E, tika ziņots, ka e, izmēģinājumi dzīvnieki ir e, miruši, citā nedēļā kļuva zināms, ka tie ir dzīvi. EFSA tika norādīts uz šādiem, šādām kļūdām, kādēļ kritika ka, pret šādiem pētījumiem netika uztvert nopietni. EFSA, acīm redzot, ir mērījusi divējādi mēru ar vienvienīgu mērķi, proti um, 40 kilo, miligramu eh, uz ķermeņa svaru eh, kilogramu eh, koncentrācijās par tām drošumu pierādīt. Ja šī, šīs bažas izrādītos pamatots, tad es neesmu nemaz nomierināt par šo pētījumu rezultātiem, un es domāju, kolēģi arī nē. Žil Parno. Oh, priekšsēdētāji kolēģi. Šeit ir darīšana ar skandālu. Diemžēl mēs to nevaram atzīt. No to puses, kuras vēl aizvien vairāk dēvējam pēdiņās par Eiropas pārtiks drošuma aģentūru. Tās kļūst par pilnīgi nepamatot nosaukumu, es to saku EFSA un komisijas pārstāvjiem, kas ir klāt. Manuprāt, EFSA ir ļoti nopietni pārkāpus ekspertīzes ētiku. Tas ir jāsaka skaļi un skaidri. Mums ir jāatzīst tas Eiroparlamentāriešiem, pārmetumi jums ir daudz, ir daudz akadēmisku pētījumu, kas nav ignorēti un tiek ņemti vērā nepublicēti pētījumi, tāpat ir veselas rindkopas, kas ir tieši pārkopētas no industriālā konsultanta, un bez tam, kā norādīja kolēģi eh, Rota Bērenta, ir viņa ietekme. Es tagad neskaidrošu visu no jauna, ko tikko sacīja kolēģi. Gan Liotārs kundze, gan Lepāžas kundze, bet tomēr pieci fakti, kuri parāda, ka nav iespējams šodien pasaulē, kurš Eiropieši ir nobažījušies, ir tīpaši ņemot vērā karāpšanos ar pārtika Eiropā. Šīs pārtikas drošums tiek daudzināts no to puses, kur pienākums ir aizsargāt eiropiešus, bet eh, interešu konflikts un pētījumi, ko diktē rūpnieki, kuriem nav nekādu sirdsapziņas, vienkārši ar to ir pietiekami. Paldies, Žilpaļo, Ajūzo kundze, un tad. Gerling kundze. Pusotra minūte jums atvēlēta. E, Paldies. Arī es gribu patīkties Sefsai par izklāstu un runāt par pētījumiem aspertām sakarā, jo problēma Eh, ik viens zina, kā fiziologs, ka problēma ir nevis pašā vielā, bet tās dozēšanā, un tāpēc runāsim nevis par aspartām, bet tā dozu. Un tāpat aspartāma sakarā ir jārunā par interešu konfliktu, uh, kad otras cita saldinātāja cena rūpnieciski ražota bija augstāka nekā aspartām eh, cena. Es ticu, es ticu, ka zinātnieki ir e, godīgi, un ja mēs e, neusticamies EFSA, kāpēc mēs tērējam naudu tās uzturēšanai, un apzinos, ka pētījumi pār un pret aspartāmu e, un attiecībā uz dēlu. Un ja pētījumi ir veikti uz 40 mg uz kilogramu svāru eh, svār kilogramu, tie ir nekaitīgi, tad tie ir nekaitīgi. Paldies, nākamā runās Džulija Gēlinga arī pusotru minūtu. Hmm? Thank you. Um... Paldies. Šķiet, ka šis ir tiešām divējādi standārtu gadījums. Nu, tas nav it kā nekas neparasts, bet nu tomēr. Uh, Ja jūs vēlties paneļa locekļu intereses uzzināt, es jau esmu mēģinājis to divās minūtēs, kad runāju, katrs ir iesniedz deklarāciju, tātad, ja jums ir šaubas par kādu no viņiem, viņu e, interešu konfliktiem potenciāliem, jūs noteikti varētu mēģināt noskaidrot, kas tas varētu būt, e, tā vietā, lai vienkārši komitejā šādu vispārīgu e, apvainojumu izmestu tā ir tiešām eh, gandrīz nomelnošana, tas ir tiešām neprofesionāli. Ja jums saredzat problēmas, tad lūdzu sakiet, kas tas ir, bet vispārēj šāds pārmetums, vai kāds no viņiem ir bijis nodarbināts eh, rūpniecība ražošanā, nu tad nu, pārbaudiet to. Eh, tas tiešām apdraud šīs komitejas cieņu. Un man jāsaka, esmu jau uh, plaši runājis par komikotanoidiem, kuras kritizēja EFSU par to, ka visi pētījumi nav ņemt vērā, un daži pētījumi vienpusīgi tiek ņemt vērā, un mani visi par to uzbruka. Cilvēki laikam labprāt e, ir e, vienpusīgi. Ja tā ir jūsu lieta, jūs tēm, tad jūs saskatāt problēmas, ja jums nepatīk aspartams, jūs vienkārši uh, uzbrukat EFSAI, kritizēt viņu vienkārši ar kaut kādiem apgalvojumiem. Tas ir nesaprātīgi. Šeit ir esošo pierādījumu apskats, kas mums tikus prezentētu, un es kopā ar Jūso kundzu un vakardien priekšēd jūs sacījāt, ka jums brīņāties, ka mēs, es ziņoju par citu jautājumu, un es varu teikt, ka esmu komitejā vairāk kārt kritizējis EFSU, tā tā es ne, neesmu ražotāji apmaksāt vai kas tam līdzīgs. Es vienkārši cenšos iemt līdzsvarot saprātīgu nostāju šajā jautājumā, un šeit eh, sev visapkārt es maz dzirdu šādu līdzsvarot eh, eh, neitrālu viedokli. Tātad apsveic EFSA ar tās darbu, un šis ir mans pirmais apskats par viņu pētījumiem. Man jautājums ir, kad mēs redzēsim pārējos apskats un cik pār, citu uh, apskatu vēl ir. Paldies, ka pieturējāties pie pusotras minūtes, Zomērs kundze pusotra minūte. Paldies. Piekrītu iepriekšējām divām runātājām, Ajuzo un Gērlingai. Uh, pateicos EFSA par š, savu darbu un kolēģiem, kas apšauba šo pētījumu rezultātu un vēlas no to padarīt par skandālu. Es gribu norādīt, ka ne viss ir kļūdains, kas jums politiski nepatīk. Zinātne ir pierādījusi, ka jūsu apgalvojumi, jūsu e, minējumi ir kļūdaini, tas jums nepatīk, un tagad jūs šo zinātniskā darba rezultātu gribat e, padarīt par skandālu. Tā nevar strādāt, un Julie Gerlijai ir pilnīgi taisnība. Tas ir šīs komitejas necienīgi vienmēr apšaubīt EFSAS uh, objektivitāti. Protams, jūs varat uh, uzdot jautājumus par uh, zinātniskā darba metodēm un tam līdzīgi, bet vienmēr, tad, kad politiski jums tas neiedaras, uh, attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem, eh, aspartām tagad šajā gadījumā vai jebko EFSAI eh, eh, inkriminēt, ka viņi ir ražotāju uzspirti vai tam līdzīgi, tas ir neticami. Šeit ir sponsorētas intergrupas, kuras rūpniecības pārstāvi, ražotāju pārstāvi organizē un vada, bet tad, kad kaut kas jums nepatīk, eh, tad jūs ar divjādu mēru rauklu eh, mēriet. Eh, mm, un to dara tie, kuri labprāt ļauj ražotājiem sevi sponsorēt. Tas ir neticami. Paldies, FSA, mums nav nepieciešama brīdinājuma par aspartām saturošiem pārtiks produktiem, un par to ir runa tajos koncentrācijās, kādas tās aspartāms tiek lietotas mūsu pārtikā, tas ir e, e, panesams, un es domāju, mums tas, to vienkārši derētu tagad e, e, pieņemt. Tā. Paldies, ka ievērojat pusotru minūtu, un beidzamais Kārš Ļūters. Jā, jūs minējāt vēzi, bet jūs minējāt arī pētījums ar uh, embrijiem, ar augļiem. Bet kā tad ar uh, mutagēnajiem un uh, hormonāliem efektiem, kā tas ietekmēs, piemēram, tarasinu līmeni ķermenī, ja tas tiek ievadīts. Kā jūs to vērtējat? Un uh, vēl es domāju par to, kāpēc jūs nonācāt pie secinājuma, ka tas ir pilnīgi nekaitīgs, labi, pie tādas secinājuma jūs nonācāt, bet vai tas ir uh, drošāks vai mazāk drošs kā citi alternatīvie saldinātāji? Paldies! Un es uh, atbalstu tos, kas runāja par interešu konfliktu jautājumiem, atceroties, kā tas tika pirmo reizi apstiprināts ASV un ļoti negatīvās procedūras toreiz tur. Paldies, un tagad noslēgumā EFSA, ja iespējams lai atstātu vēl desmit minūtes nākamajam darbkārtības punktam. Lūdzu, piecās minūtēs, lai 20 pāri mēs vēl varētu izskatīt eh, nākamo darbkārtības punktu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšu tāds vispārīgāks komentārus, un ja mani kolēģi varētu man palīdzēt ar detalizētiem jautājumiem, tas būtu labi par interešu konfliktu. Gribētu norādīt, ka revīzijas palāta uh, revidēja 2007. gada EFSAS noteikumus un kopā ar EMA aģentūru mūs novērtēja kā vienu no progresīvākajām aģentūrām attiecībā uz interešu konfliktiem. Tika izteikti vairāki ieteikumi, kurus mēs ieviesām no mūsu jaunajos noteikumos 2012. gadā, kas tiešām arī ietekmēja uh, Eh, strādājošos paneļus un darba grupas. Gribētu uzsvērt arī to, ka nesen Eiropas ombuds eh, pieņēma ziņojumu par vienu konkrētu lietu un apliecināja, ka EFSA eh, veids um, pēcdarbu attiecībā uz savām procedūrām. Mums ir jauna sistēma, mēs to pārbaudām un to arī turpināsim stiprināt. Priekšsēdētā jūs bijāt nesen konferencē, kur organizēja EMA. Uh, Eh, tie ieteikumi, kas tur tika teikti, eh, tika visi ieviest. Varētu teikt, ka EFSA vajadzētu iet tālāk kā pieci gadi. Mēs esam eh, ar mieru to darīt, bet kā tas var būt, ka vienai organizācijai tie pieci gadi un citai desmit gadi? Mums šeit ir vajadzīga konsekvence. Mēs noteikti īstenosim jaunos komisijas ieteikumus, un ja jums būs iniciatīvas, mēs tās noteikti arī ieviesīsim, nekavējoties. Ja ir konkrēti jautājumi, kas attiecas uz šo jautājumu, kur uzdeva Makēvanas kundze. Varbūt īsi mans kolēģis, man kolēģi Hepners kundze varētu par to komentēt. Paldies! Jūs jautājāt par uh, to, uh, kādas ir eksperta intereses attiecībā uz uh, nozars aktivitātēm. Jā, protams, visas intereses ir deklarētas uh, ikgadējās interešu deklarācijās, kas ir publiski pieejamas, un eksperti deklarē savas intereses, un EFSA tās vērtē ne tikai saskaņā ar 2007. gada noteikumiem, bet arī ar 2012. gada noteikumiem. Līdz ar to eksperti ir vai nu atkāpušies uh, no savām interesēm, kas noved pie interešu konflikta, vai arī eh, nepiedalās zinātnisko lēmu pieņemšanas procesā. Tātad konkrēti runājot, jūs jautājat, vai ir eh, saiknes ar uh, saldinātāju organizācijām. Es gribētu varbūt noskaidrot, ko tas nozīmē, bet viens no biedriem ir darbojies. Uh, Eģenomoto cēnu komitejā. Tas ir viens no lielākajiem asvartām ražotājiem. Un tas uh, bija 2009. gadā, pirms sākās darbs darba grupā pie aspartām. Tas sākās 2012. gada janvārī. Un šis eksperts ir bijis arī konferencē, kuru sponsorēja Coca-Cola, sniedzot lekciju par saldinātājiem 2009. gadā, un tas ir ilgu laiku pirms sākās darbs pie aspartām. Ja ir atlikusi vēl viena minūte, attiecībā uz eh, nozaru datiem, tad tā ir, ka šajās regulētajās jomās eh, dokumentus parasti sastāda nozars pārstāvji. Un patiešām nozara arī šajā gadījumā ir devusi savu ieguldījumu, viņi mums sniedz ļoti daudz būtiskas informācijas. Ja uh, kāds vēlas atšķirīgu sistēmu, tad uh, mums tas ir pieņemam, bet šī sistēma ir tā, kas ir spēkā. Uh, un attiecībā uz to, ka mēs dotu priekšroku vienai vai citai nozarei, nu nē, uh, kritērija ir skaidri aprakstīta atzinumā, un mēs uh, neskaitām, cik ir vienā pusē un cik ir otrā pusē. Tas, kas ir svarīgs mums, ir tas, vai viņi ievēro kvalitātes standartus, uh, kuri mums ir noteikti pētījumos. Attiecībā uz Šlīterkunga komentāriem Es eh, saprotu, kā jau minēju sākumā, ka mums ir eh, viss eh, ziņojumu klāsts, viss pētījumu klāsts, un šie te visi elementi arī ir konkrēti pieminēti ziņojumā. Un noslēgumā priekšsēdētāji, ja vēlties tehniskākus skaidrojumus, mēs to varētu sniegt viens minūtes laikā, to varētu darīt mans kolēģis Kārskungs. Jā, eh, eine minūte. Jā, viena minūte. Viena minūte. Paldies, priekšsādātāji, kas attiec uz kritērijiem, eh, attiecībā uz pētījumiem. Tie ir ļoti caurskatāmi kritēriji, eh, tiek pilnīgi tiek de, definēti uh, publicētajā pētījumā par aspartām pieblikumā. Tātad mums ir ļoti strikti kriteriji attiecībā uz literatūras atlasi, uh, Mums ir kritēriji uh, attiecībā uz datu ieguvi un spētījumu interpretāciju. Tie pilnībā ir aprakstīti um, atzinumā. Un jebkurš uh, pētījums. Uh, kas tika izmantots šajā atzinumā, vienalga, vai tas bija pozitīvs vai negatīvs, tos mēs izskatījām saskaņā ar starptautiskiem standartiem, kas ir skaidri definēti. Gribētu uzsvērt arī to, ka kritēriji, kas tiek izmantot, ir precīzi tādi paši, vienalga, vai pētījums uzrāda ietekmu uz veselību vai neuzrāda nekādu ietekmu uz veselību attiecībā uz aspartām. Un pēdējais punkts par uh, citiem N punktiem, endokrīna efekti, tarosīns, eh, finālanulīns eh, pieauga līdz ar aspartām lietošanu, bet tas neatšķiras no aminoskābju uh, izmaiņām vienalga, uh, tad, ja būtu vienkārši parasta maltīte. Paldies! Paldies! Diemžēl visi jautājumi nesaņēma atbildes, bet. Uh, ar to mums ir jāsamierinās, jo mums ir vēl viens darbkārtības punkts. Un tas ir 24. darbkārtības punkts, un tur tagad uzstāsies Haršlīters. Vai vispirms komisija? Vispirms komisija. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties par šo iespēju izskaidrot uh, regulas uh, pieņemšanu par izcēlesmes norādēm. Uh, Mēs arī, jūs arī sūtījāt uh, Čološu un Borgušu kungam vēstules, uh, paužot jūsu bāžas par to, ka parlamentam ir pārāk maz laika veikt šo uh, pasākumu kontroli ziņojuma projekta teksts tika ievietots reģistrā 28. novembrī un balsojums bija 5. novembrī. Un es atzīstu, ka šis laiks nebija pārāk ilgs, tas bija administratīva problēma dēļ, un arī bija ļoti īsts termiņš, kurā komisijai bija jāpieņem līdz 13. decembrim ieviešanas noteikumi. Tagad par būtību priekšsēdētāji. Šīs ieviešanas regulas sagatavošanai um, tika veikts pētījums, un šis pētījums ir pieejams publiski. Otrajā posmā uh, pēt, mm, tika veikt arī ietekmes novērtējums, ņemot vēlā dažādās iespējas, tā kā to uh, prasīja pamatakts. Izrādījās, ka uh, vislielākie ieguvumi bija uh, no tām iespējām, kur uh, dalībvalsts tika saglabāt kā geogrāfiskais līmenis un uh, sistēmas uh, būtu vienkāršāks nekā uh, tās attiecībā uz uh, Lielbritāniju, es atvainojos uz, uz, uz Lielopgaļiem. Mums bija tehniskās diskusijas ar dalībvalstu ekspertiem, un viņi ļoti rūpīgi un apjomīgi ir strādājuši, un mēs uh, pielikām visus pūliņus, kur uh, tas ir iespējams ņemt vērā tos ieteikums, kas uzlabo projektu. Galvenie punkti jaunajā regulējumā ir sekojoši. Mēs uzskatām, ka Tas eh, nodrošina skaidrus un vienots noteikums visā Eiropas Savienībā. Tur ir iekļauti eh, nepieciešamie eh, izsakojumības noteikumi, lai varētu uzticams veidot šos izcelsmes noteikumus. Un tas arī rada pamatlikumdošanu attiecībā uz gaļu, ka, gaļu kas ir noteikti šajos noteikumos. Tur ir runa par uh, Eh, dzimšanas vietu un par eh, nokaušanas vietu. Un attiecībā uz katru sugu eh, tiek norādīts, kurā valstī vai vietā ir dzimis šis gaļas lops lai nodrošinātu, ka šie dzīvnieki ir būtisku savu dzīves daļu uh, pavadījuši šajā attiecīgajā dalību valstī, lai patērētājiem būtu ticama šī informācija. Operatori var aizstāt šos norādījumus ar uh, izcelsme uh, tikai, ja gaļa ir iegūta no um, lopiem, kas uh, ir dzimuši, auguši un, un nokauti vienā dalībvalstī. Un ja tas ir pieņemums nacionālajām iestādēm, ir iespēja arī operatoriem uh, norādīt šos uh, obligātos datus, uh, plus vēl papildus datus, uh, ja tas ir saskaņā ar piemērojumiem noteikumiem. Uh, Mm, tik tālu par šīs regulas saturu. Diskusiju noslēgumā ar dalību valstīm 5. novembrī balsojums parādīja skaidru kvalificēto vairākumu, eh, kas atbalstīja priekšlikumu. Es eh, konstatēju, ka gan patērētāju, gan nozars pārstāvju organizācijas atbalsta jaunos noteikumus. Uh, Kopumā sakot, eh, diskusijas par šiem ieviešanas pasākumiem bija eh, ļoti sarežģītas un garas, bet eh, galīgais rezultāts ir labs kompromiss un tas palīdzēs uh, pircējiem izdarīt informētu izvēli. Bet uh, es atzīstu, ka uh, noteiktie termiņi bija ļoti īsi un bija tikai viena nedēļa starp uh, Uh, dokumentu nosūtīšanu jums un balsojumu komitejā, un mums ir žēl, ka tas tā ir, un es gribētu apliecināt šeit, ka uh, centīsimies izvairīties no šādām situācijām nākotnē. Paldies par uzmanību. Paldies, Renāts Somer un Karls Šlīters pēc tam. Jā, Šīs pātrinātais process man arī e, nav pieņemams. Šis ir svarīgs temats par kuru esam daudz e, runājuši, daudz pie tā esam strādājuši, un tas noteikti vēl nav beidzies. Tas ir ļoti strīdīgs temats, un tad e, mūs noliek fakta priekšā gandrīz, vai tas man nav pieņemami. Parlaments tiek ignorēts, manuprāt. Es gribētu arī uzzināt, uh, kādas ir izmaksas visām šiem lietām, vai es kaut ko varbūt nesadzirdēju. Tas, kas e, tiek piedāvāts no komisijas puses, ir ļoti sarežģīti e, un darbietilpīgi, un man ir bažas, vai tas praksē ir īstenojams. Par to labkārt kaut ko dzirdēt, bet varbūt, ka pēdējos mēnešos esmu kaut ko palaidusi garām, bet nedomāju, ka tas tā ir. Tātad es esmu tiešām vīlusies par komisijas paveikto.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 Jā, ir uh, pilnīgi skaidrs. Tad, kad mēs par to balsojām, mēs uh, domājām par uh, lielopu gaļas tirgu, kur ir dzimuši, auguši un nokauti. Un tagad jūs piedāvājat citu sistēmu ļoti ātrā procedūrā, un tas nav pieņemami. Es saprotu, ka ir laikas spiediens, bet ja jūs būtu piedāvājuši visas trīs vietas, tad bū, nebūtu problēma, tad jūs izpildītu to, ko mēs prasījām. Tagad jūs sakāt, ka patērētāju organizācijas uh, ir apmierinātas. Kura ir apmierināta ar divām vietām un nevis trijām? zinām, kura patērētāju organizācija dod priekšroku divām, nevis trim norādēm. Un tad, kad jūs veicāt ietekmes novērtējumu, tur bija pilnīgi nearistiski uh, cēnu pieaugumi kā scenārija, un neskatoties uz šiem uh, cēnu pieaugumiem, lielākā daļa dalībvalstu gribēja iet uh, šajā trīs norāžu virzienā. Jūs teicāt, klaucētais vairākums. Jā, tāpēc, ka viņi grib kaut ko, kas ir labāk nekā nekas, bet mēs vēlamies iespēju diskutēt un iesniegt priekšlikumu uh, par trim vietām, bet jūs to nesat piedāvājuši, un tāpēc mēs esam ļoti vīlušies, un mums pat nav bijusi iespēja reaģēt. Jo mēs taču visu laiku runājam par šīm trim lietām, un komisija uh, pilnīgi ir izgāzusies uh, nevar samazināt uh, transportēšanas uh, garumu. Mēs vēlamies vismaz samazināt uh, šos uh, transportēšanas ceļus, uh, jo, ja norādīt šīs trīs vietas, tad nebūtu šie garie transportēšanas ceļi. Tas nav pieņemami. Ejiet mājās, dariet vēlreiz. Linda McEvan. Linda McEvana. Paldies. Es, uh, runāju Glenisas eh, Vilmotas vārdā. Karls Šlīters uzdev šo te jautājumu, kāpēc tikai divas norādes. Lielobu gaļai ir šīs trīs vietas eh, norādīts. Es saprotu, kā ASV uh, eh, ievieš uh, lielopu gaļai, jērgaļai, vistas gaļai un tā tālāk uh, izcelsmes vietas norādes, kāpēc mums nevar būt tādi paši standarti, mēs taču parasti skatāmies, ko viņi dara, un man nešķiet tas saprātīgi, jo ja ir eh, šādas eh, eh, vājās vietas likumdošanā, tās tiks ļaunprātīgi izmantotas. Nu jā, labi, galīgā gaisa apstrāk, un tāpēc to var tā marķēt, bet kāpēc nevarētu vienreiz tādu skaidrību ieviest, lai cilvēki zinātu, kur kas ir? Uh, Jūs varbūt sākāt, ka uzņēmumi to nespēja izdarīt. E, Lielbritānijas lielveikali jau tagad norāda visiem produktiem izcelsmi, jo patērētāji to prasa. Nesakiet, ka tas nav iespējams maltijai gaļai. Tas ir iespējams un tas notiek. Kāpēc jūs vienkārši nevarat tikt līdzi tam, kas jau notiek? Paldies, Zomers kundze. Es gribētu iejaukties. Kolēģi e, teica nepareizi. Eh, parlamenta daļas, bet eh, mazākums prasīja trīs vietas izcelsmes norādes prasībās, bet tas netika atbalstīts. Eh, mums ir, tātad mēs arī lūdzām komisiju to pārbaudīt, un rezultāts te ir. Nav tā, ka principā šīs trīs vietu izcelsmes norāde tik prasīta. Uh, tika aicināts komisija izvērtēt, vai tas ir īstenojams, un komisija tagad ir to uzrakstījusi, un tagad man jāizstāv komisija, ka tā nav liela interese patērētājiem, kur tad uh, šis dzīvnieks ir dzīvis. Un Šlīterkungs mēs arī konstatējām, ka uh, dzīvnieku aizsardzības aspekts uh, pārtikas marķēšanas regulā tam nav ko darīt. Uh, Um, tā taču jūs atbalstījāt, proti, ka dzīvnieku transportēšana vai rituālā uh, kaušana ir jomas, kas uh, iedaras dzīvnieku aizsardzības jomā, un uh, jaunajā komisijas stratēģijā tika ņemtas vērā, bet pārtiks marķēšanā šīs, uh, šī aspekta nav jāņem, jāiekļauj. Un tāpēc to gribēju šeit precizēt. Gluži tā, kā daži kolēģi teica, teica te teica, nebija tomēr tā, runājot par pārtiks marķēšanu. Nē, tā nav, saka priekšsēdētājs. Šī trīspakāpju eh, marķēšana eh, bija parlamenta pozīcija sarunās. Sarunās mēs nepanācām šo pozīciju, bet parlamenta pozīcija bija, ka mēs atbalstām marķēšanu uh, trijām vietām Bet mēs taču sarunās varam balstīties tikai uz sarunu rezultātu. Es vēlreiz atkārtošu. Eiropas parlamenta pozīcija bija eh, tas, ka jānorāda visas trīs vietas. Viss cits, kas te tiek teikts, ir nepareizi. Gluži vienkārši nepatiesība tā ir. Vienkārši nepareizi tas viss ir. Sarunās tad bija cits rezultāts, bet parlamenta pozīcija bija tāda, ka jānorāda visas trīs vietas. Es atvainojos. Tikko tika teikts, kāda bija parlamenta pozīcija, un tā ir tāda, par ko mēs nobalsojām, un tad mēs gājām sarunās, pat ja jums tas Zomers kundze nav pieņemama, bet tas ir jāsaka. Nē, tā nav, nav tas nepareizi. Tā pozīcija, par kur mēs šeit nobalsojām, bija trīs vietas. Es atvainojos, tas nav tāds principiāls jautājums mēs ar ministru padomi eh, vienojamies par kompromisu, un tā ir pārtiks produktu informācijas regula, un tā tad arī ir parlamenta pozīcija, ja mēs esam pieņēmuši kompromisu, kas iepriekšējos soļos likumdošanas procesā notika, tā ir cita lieta, bet galu beigās parlamenta pozīcija uh, ieplūda iekļāvās šajā kompromisā, un kompromisu parlaments atbalstīja visas politiskās grupas, un tāpēc pārtiks produktu informācijas regula ir arī parlamenta nostāja. Mēs šeit vienkārši runājam par atšķirīgām lietām. Uh, Tas bija kompromiss. Sākotnējā pozīcija, ar kuru darām, devāmies uz eh, sarunām, bija uh, trīs norādes. Un tas, kas tagad tiek uh, publicēts oficiāli vēstnesī, ir tas, ka mums ir vienošanās ar padomi. Nestāstīsim šeit nekādas pasakas. Tagad vārds komisijai. Much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Jūs redzēsiet, komisija strādā pie teksta, kas tika pieņemts, un gribu atgādināt, ka 26. Eh, pantā ir norādītas opcijas izcelsmes vietas E, piedzimšanas, audzēšanas, nokaušanas vietas. Visas šīs vietas uzskaitītas mēs e, interpretējam, ka juridiskais teksts piedāvā opcijas. Un kā jau es norādīju savā ie, ie, ievad runas daļā, Tās attiec uz visām iesaistītajām pusēm, pirmkārt patērētājiem, bet arī ražotājiem un operatoriem. Tāpat svarīgs aspekts ir izmaksas. Mēs uzskatām, ka regulas izmaksas būs 1-2% no dzīvnieku vērtības. Tāpat ir iemesli, kāpēc Atsevišķas gaļas veidi jāskat bija atsevišķi, jo e, putna gaļai un vērša gaļai bija jāpiemēro atsevišķi noteikumi. E, piemēram, cāļiem piedzimšanas vieta mazinteresēs patērētājus un esošā identifikācijas sistēma nedod iespēju visām sugām atrast piedzimšanas vietu. Noteikti šādus nosacījumus būtu papildus izmaksā, kas nāktu klāt un ko vajadzētu pamatot. Tad vēl bija jautājums par uh, maltu gaļu un. For all these products as for the other meats. But un subproduktiem. Un š, bieži vien e, malta gaļa e, tiek e, ja, atsevišķos aspektos likta kopā ar svaigu gaļu un uh, bieži vien šeit bija jānorāda Eiropas Savienība kā izcelsmes vieta. Ar to es domāju, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu no pašām, kas izskanēja. Paldies priekšsēdētāji. Einmal kurz eine Nachfrage bei Karl Schlüter. Eh, Karlam Šļūteram vēl ir jautājums. Uz kādu pētījumu jūs atsaucaties, ja jūs sakat, ka Eh, patērētiem neinteresē eh, eh, cāļu dzimšanas vietu, un otrkārt, kuras patērēta organizācijas apmierināja tas, ka jūs norādījāt tikai divus, nevis trīs. Jūs teicāt, ka jūs varēsiet norādīt patērēta organizācijas. Vienu minūti, un tad pēc tam mums diemžēl jābeidz sēdi. I don't say, Mr. Schluter, that they were happy. Šluter kungs, es nesaku, ka viņus apmierināja tas taisni teica. Es saku, ka mēs cenšamies atrast līdzsvaru starp visiem ieinteresētājiem, patērētājiem, operatoriem un ražotājiem, raugoties arī uz izmaksām. Un secinājums tad bija tāds, ka patērētājiem e, būtu ierobežota interese, neliela interese zināt e, cāļu e, precīzo dzimšanas vietu. Paldies! Paldies, ar to esam izskatījuši darbkārtību. Tiekamies atkal 9. janvārī no 9 līdz 10. NV ITRE būs balsojums par 2030. gadu mērķiem, 22. 23. Eh, eh, janvārī būs nākamā sanāksme Briselē. Paldies visiem kolēģiem par eh, veiksmīgo sadarbību šajā gadā. Paldies arī zāles suvāņiem par labo apkalpošanu, sekretariātam, arī tūkiem, kas vienmēr mūs ir atbalstījuši mūsu darbā. Bez viņiem tas viss nebūtu bijis iespējams. Eh, jums visiem eh, priecīgus svētkus, eh, laimīgi sagaidīt jauno gadu un tiekamies, cerams, veseli.